Mēs eh, varētu sākt sanāksmi un lūdzu ieņemiet vietas. Nous allons commencer notre réunion. Mēs tagad sāksim darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, apsēdieties. Komisār kungs godātie kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms ļaujiet man jūs uh, sveikt Eiropas parlamenta attīstības komitejas vārdā šajā starp parlamentu tikšanās reizē uh, par attīstības politikas koordināciju un uh, saskaņošanu uh, starp uh, un sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem. Mani sauc Eva Žolī un es esmu Eiropas parlamenta attīstības komitejas priekšsēdētāja. Man ir liels gods šodien sveikt uh, mūsu vidū Nacionālo parlamentu delegācijas. Uh, kopīgas sanāksmes starp, ar, starp uh, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu atbildīgām komitejām ir arvien nepieciešamāk šajā krīzes laikā, kad ir jāveic taupības pasākumu, lai mēs viens otru labāk iepazītu un labāk saskaņotu mūsu institūciju īstenoto politiku, lai padarītu to efektīvāku lai mēs varētu izdarīt vairāk un labāk ar mazāku resursu apjomu. Tādēļ šī sanāksme man šķiet īpaši svarīga un liederīga mums visiem. Ceru, ka šīs dienas debates mums palīdzēs labāk uh, saskaņot kopīgi veicamos pasākumus un stiprināt sadarbību starp mūsu institūcijām un arī veicināt uh, ciešākas konsultācijas un lielāku saskaņotību starp nacionālā un savienības līmeņa politiku attīstības palīdzības jomā. Uh, šī sanāksme ir sadalīta divās daļās. Pirmo vadīs uh, Šārls Gērens kungs un tā būs veltīta Eiropas Savienības attīstības politikas koherencei. Uh, šajā sadaļā Nacionālo parlamentu pārstāvi mūs informēs par labāko pieredzi uh, attīstības palīdzības koherences jomā, un tas, es ceru, rosinās mūsu debatas. Otro sanāksmes daļu vadīs Gīs Mičels, un mēs runāsim par tiem instrumentiem, kas ir izmantojami, lai uzlabotu attīstības politikas koordināciju Eiropas Savienībā un lai uzlabotu šīs palīdzības efektivitāti. Eh, sanāksmes noslēgumā prezentācijas sniegs pats Brīns, kurš vada eh, ārlietu un eh, tirzniecības komiteju īrijas parlamentā. Un Eh, arī mēs veiksim īsu rezumējumu par abiem tematiem, ko mēs apspriedīsim šajā sanāksmē. Pirms došu vārdu komisāram piebalgam, vēlos uzsvērt, ka attīstības palīdzības koherence ir eh, svarīga domājot ne tikai par Eiropas Savienību un dalību valstīm, bet arī par visām ārējās politikas jomām, ko īsteno Eiropas Savienība un dalību valstis. Uh, Es minēšu Norvēģijas piemēru, lai nevienu šeit neaizskartu. Norvēģija ir izveidojusi svarīgu fondu uh, aptuveni 3 miljārdu dolāru apjomā, lai cīnītos pret mežu izciršanu. Un uh, uzņēmums, uh, uh kas um, Uh, būvē spēkstacijas uz um, uh, Amaz uh, Amazonijas upēm, arī pārstāv Norvēģiju. Un šeit mēs redzam šo politikas pretrunīgumu, un tieši tādēļ mēs esam šeit, jo arī Vācijas, Austrijas, Norvēģijas uzņēmumi, kad tie strādā uh, attīstības valstīs, arī ir uh, aicināti respektēt vidas aizsardzības prasības. Tagad vārds komisāram Piebalgam. Paldies, paldies priekšsādātāji, godājumie parlamenta deputāti, godājumie Nacionālo parlamentu deputāti, dāmas un kungi. Man patiešām ir liels gods būt klāt šajā starpparlamentārajā sanāksmē, jo tā ir lieliska iespēja apvienot mūsu spēkus, lai risinātu attīstības uh, problēmas. Es domāju, ka jūs, kas esat attīstības aizstāvi, jums uh, nevajadzētu nekādu garu ievadu, bet es uzsvēršu trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, bez uh, attīstības nav miera. Otrakārt, nav ilgtspējīgas uh, attīstības un vīdes ilgtspējas bez attīstības. Un bez uh, globālas uh, attīstības nav turības. Pat uh, e es tieši tāpēc attīstība ir tik ārkārtīgi svarīga, jo tā nodrošina mums visiem ilgtspējīgu nākotni. Tāpēc eh, šīs dienas eh, diskusija, manuprāt, eh, pievērsīsies diviem visbūtiskākajiem jautājumiem šī brīža ES attīstības politikā. Es gribētu jums minēt dažas skaitļus, lai jūs saprastu, kāda ir mūsu iesaistīšanās. Pagājuši gadu maksājumos, tas nozīmē 2012. gadā visi līdzekļi no Eiropas komisijas, kas tika sniegti, bija 9 miljardi eiro. 1 miljards bija humanitārā palīdzība, tātad būtībā 8 eh, miljardus eh, mēs eh, sniedzām kā kopiena. Un aptuveni 50 miljardus kopumā Eiropas Savienība. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt vienotu ietveru šai palīdzībai, ja mēs vēlamies panākt ilgspējīgu attīstību. No otras puses, ja jūs paraugāties uz šiem astoņiem miljardiem un salīdzinat to ar Āfrikas vajadzībām, piemēram, enerģijas sektora investīcijās, kur ir nepieciešami 50 miljardi gadā, tad jūs redzat, ka mūsu ieguldījums uh, sniedz savu ieguldījumu attīstības valstīs, bet ir nepieciešams raudzīties arī pēc uh, citiem finansējuma avotiem. Parasti tie varētu būt iekšzemes uh, resursi. Un otrs aspekts ir saistīts jautājums. ES politikas e, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mūsu pieeja globālajiem jautājumiem ļoti lielā mērā ietekmē valstu potenciālu virzīties pa attīstības ceļu. Un tāpēc uh, koherence attīstībā varētu sniegt e, lielāku uh, ietekmi nekā tieši investīcija plūsmas, un tāpēc šie jautājumi ir tik dziļi saistīti ar maksājumiem, kurus mēs uh, veicam attīstības valstīm. Es domāju, ka jums ir skaidri jāsaprot, bez koordinācijas, bez sadarbības starp es un citiem partneriem un bez nopietnas uh, iedziļināšanās attīstības politikas saskaņošanā mēs nevaram sagaidīt, ka mūsu sniegtā palīdzība uh, sniegs ievērojami pievienoto vērtību. Bet mēs mēģinam uh, to panākt ar koordināciju, un uh, tas ir cieši saistīts ar tās augto kopīgo programmēšanu. Uh, plānošanu. Un šī kopīgā plānošana nozīmē, ka tiek ņemts valsts attīstības plāns un attīstības stratēģija tiek pielāgota valsts attīstības plānam. Jūs varat mēģināt strādāt iekšēji Eiropas Savienībā vienotā rezultātu ietvarā, vienotā attīstības uh, Mm, tempā. Un tika panā, nesen tika panākta vienošanās atcelt sankcijas pret Bīrmu, un kopīgajā programmā apspriešanā tika iesaistīti arī ārlietu ministri. Un tas nozīmē, ka visas Eiropas Savienības valstis to atbalsta, bet ja mēs sākam runāt par īstenošanu, tad uh, tur ir citādi izaicinājumi. Tas saistās ar plānošanas cikliem, tas uh, ietekmē tradicionālos uh, modeļus, uh, kas ir izveidoti 50, 20 vai varbūt 10 gadu laikā, bet uh, tie prasa pārmaiņas un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski. Un arī nacionālie parlamenti uh, dalību valstīs, kā arī aģentūras prasa šo politiku saskaņošanu, jo, ja tas nenotiek, tad var nokļūt tādā situācijā, kāda es redzēju dažādās valstīs, piemēram, mūsu partneru valstu ministrijas, lauksaimniecības ministrija Malāvī, piemēram, ir rīko tik daudz projektu, uh, ka visas administratīvās kapacitātes tiek izmantotas tikai projektu pārvaldībā un pašā ministrijā nekādas konsekvences un nekādas sas, koherences nav, jo visi resursi tiek izniekoti projektu pārvaldībai. Tāpēc kopīga plānošana nav izņēmums, tai ir jābūt uh, noteikumam. Tomēr šo noteikumu nedrīkst nevienam uzspiest. Tam ir jābūt tādam noteikumam, ko cilvēki izvēlas paši. Un uh, tāpēc mums ir jāstrādā gan politiskā, gan administratīvā līmenī. Tas nav nekāds jauns process. 2007. gadā ES pieņēma ko rīcības kodeksu bet uh, pa sešiem gadiem nekāds uh, ievērojams progress nav panākts. Izskatās, ka ir uh, rādusies uh, attieksmes maiņa. Sanāksmē ar Etiopijas uh, valdību piedalījās visas ES delegācijas un Norvēģija, un mēs veicām kopīgās plānošanas uh, provizorisko analīzi, un izskatās, ka tāda tiešām notiks. Uh, Kopš 2015. Eh, gada kopēja programmēšana notiks ar eh, Haiti, Gvatemalu, Namībiju, Ēģipti un citām valstīm, Krieviju. Tātad tā, tā, mēs eh, virzāmies uz, pri, uz Ruandu, bet mēs virzāmies uz priekšu. Tomēr jāteic, ka tas ir tikai sākums. Ir nepieciešams, lai šāda kopīgā plānošana kļūtu par normu. Īpaši svarīgi tas ir jaunajā periodā, un ar to es saprotu laika posmu no 2014. līdz 2020. gadam. Tas ir laiks, kad Eiropas eh, Savienības attīstības palīdzība tiek gatavota nākamajiem septiņiem gadiem, un eh, tas mums dots iespēju pieskaņoties partneru attīstības eh, tempam un pieskaņot tam arī mūsu kopējo pieeju. Kāpēc to būtu vēlāk izdarīt grūtāk? Tāpēc, ka mums ir divas budžeta iestādes - Eiropas parlaments un padome. Un vēlāk kaut ko mainīt ir diezgan apgrūtinoši. Tāpēc es pilnībā saprotu, ka līdzekļi, ko piešķir Eiropas komisija, ir kā piemērs kopīgajai plānošanai Un jāteic, ka mums ir diezgan ierobežots laika posms, kurā tas viss būtu jāizdara, tāpēc es jūs visus aicinātu atbalstīt kopīgo plānošanu un lūgt eh, savus kolēģus valdībās un attīstības aģentūrās uh, pastāstīt, kā šis darbs virzās uz priekšu. Es uh, atkārtošu, uzskatu, ka tam būtu jābūt normai, nevis uh, izņēmumam, jo šobrīd mēs vēl strādājam izņēmumu situācijās, un es neredzu nekādu attaisnojumu šādai situācijai. Ja mēs nestrādājam kopējā plānošanas ietverā, tad mēs uh, būtībā zaudējam daļu no piešķirto līdzekļu pievienotās vērtības. Ja mēs izmantojam kopējo plānošanu, tad mūsu palīdzība patiešām uzlabo uh, situāciju pār 6 miljardiem. Šis jautājums uh, ir ļoti cieši saistīts arī ar vairākiem jautājumiem, kas uh, nav šīs dienas darba kārtībā, un, manuprāt, uh, eh, uztraucoša tendence ir attīstības palīdzība kā tāda. Pagājušais gads nebija īpaši labs attīstības palīdzībā, bet uh, uz pagājušo gadu jāraugās ar dālītām jūtām. Daudzas valstis uh, skāra krīze un šķita, ka tas ir tāds ļoti šķidrs gads. Attīstība, attīstības palīdzība nebija pietiekami ievērojama, bet, eh, manuprāt, šis gads ir vienkārši katastrofāls. No tāda viedokļa, ka mēs eh, sniegtās palīdzības eh, apjoms ir samazinājies no 0,42% līdz 0,39% no kopējā nacionālā ienākuma Un, manuprāt, tas ir absolūti nepieņemam. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, DFS secinājumos visi valstu un valdību vadītāji sacīja, ka nekādi izņēmumi netiks pieļauti. Un, ja jūs paraugāties, kāda ir prakse, tad uh, tā ir pilnīgi pretēji. Es salīdzināju, piemēram, skaitļus no pēdējās a, uh, glābšanas pakotnes a, mūsu, vienai no mūsu dalību valstīm. Tie ir 10 miljārdi eiro, un visi tēriņi attīstībai visā kopienā, ieskaitot uh, humanitāro palīdzību, ir bijuši 8 miljardi eiro. Tāpēc es aicinu uh, valstis izpildīt tos solījumus, ko tās ir devušas. Tā nav labdarība, tas ir ieguldījums mūsu drošībā, jo ja mēs šādu palīdzību nesniegsim, mums būs jāpalielina militārie izdāmi, jācīnās ar krīzēm, jātērē līdzekļi humanitārajām krīzēm, atbalstot cilvēkus. Tomēr humanā palīdzība nav atbilde, tas ir tikai tilts, eh, kā eh, tilts uz eh, normālu dzīvi. Un ir jāraugās arī uz izaicinājumiem, kas mums jau stāv priekšā, piemēram, Sīrijas atjaunošana, Malī, Rietum-Sahāra, Āfrikas uh, raks. Es redzu, ka mēs uh, varam tur uh, nodrošināt uh, Eiropas pilsoņu drošību, labklājību, un mani ārkārtīgi uztrauc uh, šie jautājumi. Ja mēs atkāpjamies no solījumiem mūsu partneru valstīm, tad mēs rīkojamies pretēji Eiropas Savienības interesēm. Un, kā jau es teicu, šīs eh, palīdzības apjoms eh, kopējā Eiropas kontekstā nav tik ievērojams <clears throat> atbalsts um, no 2014. līdz 2020. gadam pieaugs, kaut arī komisija piedāvāja samaz un palielinājumu, un um, lai nodrošinātu lielāku palīdzību kopienām, ir jāņem vērā arī mūsu nu, ierobežotās iespējas. Manuprāt, nacionālajiem budžetiem jātiek palielinātiem, raugoties no mūsu interešu perspektīvas, tas ir būtiski. Uh, Ko nozīmē tālāk par attīstības politikas saskaņošanu? Es domāju, ka to mēs vienmēr Eiropas Savienībā esam ļoti uzsvēruši un esam mēģinājuši to popularizēt un šķiet, ka cilvēks sāk to saprast. Tomēr, ja es paraugos, eh, kādas eh, ir attīstības tendences eh, realitātē, tad jāteic, ka būtiskas izmaiņas sāk parādīties. Es esmu ļoti lepns par parlamenta nesen apstiprināto caurskatāmības direktīvu, kura, kuras priekšlikumu izstrādāja mans kolēģis Barņē. Attīstības palīdzība viena nav pietiekama, tas ir skaidrs. No otras puses, mēs visi varam teikt, ka attīstības valstīm ir savi resursi un tām vajadzētu tos eh, labāk izmantot. Uh, Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka šīs valstis ir eh, nelielas, neaizsargātas un tās risina sarunas ar multinacionālām sabiedrībām, kurām ir milzīga ietekme. Rezultātā šīs valstis eh, pāraksta no nu, līgumus, kas nav optimāli. Un eh, tas ir liels kauns. Līdz šim nebija informācijas par projektiem, ko katra valsts tajos iegūt iegūst. Un, manuprāt, eh, caurredzamība ir pirmais solis ceļā uz attīstību. Es domāju, ka tas ir viens labs piemērs, kur mēs varētu skaidri parādīt, ka mūsu, eh, ka, ka mūsu politikas uh, saskaņošana ir nepieciešama. Pašlaik šī regula stāsies spēkā par eh, koku materiāliem. Un, un tāpēc ir jādomā par atbalstu partneru valstīm, par meža resursu ilgspējīgu izmantošanu. Tas ir tāls ceļš, bet, eh, manuprāt, eh, daudzas valstis sāk to iet. Mēs, piemēram, nesen pabeidzām sarunas ar Indonēziju, un tas nozīmēja, ja mēs sekosim šai pieejai, tad tā būs uzvara visiem. Tiks nodrošināta gan meža resursu ilgspējīga pārvaldība, gan mēs apturēsim nelegālās plūsmas. Un parasti vissvarīgākais ir rezultāts. Tomēr mūsu paša cīņa pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir caurskatāmības eh, jautājums eh, globālajās finanšu plūsmās. Un es reizēm nonāku ļoti grūtā situācijā, kad mani kolēģi no attīstības valstīm saka, ka Tā ir nauda, kas ir nozagta šīs valsts cilvēkiem un ir paslēpta nevis kaut kur Kaimanu salās vai kādā citā eksotiskā nodokļu paradīzē, bet uh, gan Eiropas Savienībā. Viņi mēģina atgūt šo naudu un uh, šādas iespējas vienkārši nav. Es uh, uzskatu, ka caurredzamībai un uh, nu, visu maksājumu uh, legalitāte ir jāturpina uzlaboties. Mēs varam daudz ko darīt šajā aspektā. Un tas mums ļaus uh, labāk argumentēt uh, mūsu cīņu par caurredzamību. Jo ir daudz vietu, kur uh, kur daudz gadījumu, ka šī nauda mm, ir it kā atrasta, izsakota, bet uh, neko nav iespējams darīt. Un es ceru, ka tas palielinās arī mūsu pašu nodokļu ieņēmumus. Tomēr uh, tas nav vienīgais, ko es gribēju sacīt. Es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka mana. Uh, mans uh, kolēģis uh, Dačans Čološs, uh, lauksaimniecības komisārs, ir paredzējis risināt jautājumu ar lauksaimniecības eh, produktu eksporta subsīdijām. Mm, tās nevienmēr tiek izmantotas, bet ir ārkārtīgi būtiski par to runāt. Daudz, kur ir iespējams panākt uzlabojums, un es ceru, ka jaunajās uh, sarunās par ekonomiskās eh, partnerības nolīgumiem situācija ir iespējams mainīt. Tāpēc attīstības politikas saskaņošana, manuprāt, ir sniegus lielu labumu attīstības valstīm, un mēs varam būt lepni par to, ko esam panākuši. Es nedomāju, ka mums nevajadzētu nebūt paškritiskiem. Mēs varam, varīt, varam darīt daudz vairāk, bet arī jāapzinās, ka mēs esam pasaules līderi attīstības palīdzībā. Es domāju, ka vislabākā pieeja ir turpināt uh, veicināt uh, izpratni pār politikas saskaņošanu, jo, un tas ir jāskaidro arī partneriem. Daudzi saka, ka caurredzamība var kaitēt Eiropas Savienības interesēm, bet tas ir nepareizi. Tas nodrošina labāku tirzniecību, labākus uh, politikas, uh, noz, dažādu politikas nozaru saskaņošanu. Uh, Un tāpēc eh, mums nevajadzētu uz to raudzīties no lobbyistu grupu šaurā redzes loka, bet uh, gan mēģinot saprast, eh, kādu labumu no tā varētu gūt Eiropas uh, pilsoņi. Tāpēc es jums novēlu vislabākos panākumus šajā sanāksmē par attīstības politikas saskaņošanu mēs sagatavosim rudenī ziņojumu un parādīsim tur arī pozitīvās uh, lietas, ko esam sasnieguši, kā arī problēmas, kas vēl ir jārisina. Un runājot par kopējo plānošanu, es uh, ceru parlamentu informēt par to, ko mēs esam sasnieguši, tāpēc ir nepieciešams eh, skaidrs pārskats, eh, kāds, kāda ir situācija ar attiecīgajām valstīm un kas vēl ir jādara, jo kopējas plānošanas trūkums ir nepieļaujams. Paldies! Thank you, <coughs> Mr. Piebalgs. I would like now to... Paldies, Piebalga kungs. Tagad es uh, at, došu iespēju uh, diskutēt ar komisāru, uzdot jautājumus, lūdzu stādieties priekšā, sakiet, ko jūs pārstāvat, pirms uzdodat jautājumu komisāram. Mums nav daudz laika, tādēļ lūdzēsiet lakoniski. Lūdzu. Please tell who you are. Jā, mein Name ist Karin Roth. Ich komme aus. Mani sauc Karina Rota. Es esmu no Vācijas un pārstāvu sociāldemokrātu grupu. Liels paldies par jūsu skaidrojumiem. Mēs esam pavirzījušies eh, vienu soli tālāk, eh, bet runājot par kopējo plānošanu, es eh, ļoti priecājos, ka jūs eh, vēlaties eh, paredzēt stingrāku ietvaru turpmākajiem septiņiem gadiem, un mēs jūs noteikti šajā jautājumā atbalstīsim. Bet man ir viens jautājums par citām jomām, kas nav komisijas kompetencē, proti tirzniecības nolīgumi un lauksaimniecības jautājumi, bet arī pētniecība. Vai varētu būt tā, ka komisija ir plānojusi m, mm, izveidot uh, starpdisciplināru koordinējošu diskusiju un saskaņot uh, svarīgākos komisijas projektus, kas ietekmētu attīstības valstis, koordinēt šos projektus tādā veidā, lai panāktu vēlamos rezultātus un lai šos uh, projektus uh, saskaņotu. Uh, Vai ir kāda starpdisciplināra komisāra koordinācija šajā jautājumā, kas domā par vadlīnijām nākotnē? Paldies! Merci beaucoup. Liels paldies! Jā, lūdzu vārds jums, lūdzu stādieties priekšā un no kuras valsts jūs esat lūdzu. Runātājs nav ieslēdz mikrofonu. A. Um, first of all... Uh, komisārkungs, no sākuma vēlos uh, pateikties uh, par jūsu teikto. Vēlāk es vēl runāšu un es piekrītu vairo no tā, ko jūs teicat. Tomēr man ir konkrēts jautājums. Mana komiteja pēta pārtiks drošību šobrīd un man ir zināmas bažas attiecībā uz ietekmi, kāda ir biodegvielas direktīvai uz. Uh, Eh, pārtikas ražošanu attīstības valstīs. Un eh, mums eh, tika ziņots, ka Eiropas Savienība nevēlas pārskatīt šo jautājumu, ka Eiropas Savienība nevēlas visu mainīt, lai garantētu, lai biodagvielas direktīva neiejauktos pārtikas ražošanā. Gal galā tas viss rada pārtikas drošības problēmas. Un es vienkārši domāju, Vai jūs prāt ir kāda iespēja, ka šis jautājums ir risināts, jo tā ir tāda lieta, kur Eiropas Savienības iekšējās intereses saduras ar ārējām paziņojumiem attiecībā uz attīstības prioritātēm? Vārds eh, Piebalga kungam, lai atbildētu uz eh, šiem diviem jautājumiem, un kamēr jūs sagatavojat eh, jūsu nākamos jautājumus. Formāli varu teikt, eh, ka mums vienmēr ir ietekmes eh, novērtējums eh, visiem lēmumiem, kurus pieņem komisija. Un tas nozīmē, ka visa ietekme tiek analizēta, kāda ir ietekme uz attīstības aktivitātēm. Un formāli tas nozīmē, ka visi komisāri piedalās šajā koordinācijas darbā. Un tajā pašā laikā Protams, kā mums ir nepieciešams noteikt tās jomas, kur var sasniegt eh, vēl vairāk. Un šobrīd lielākoties koncentrējos uz eh, diviem virzieniem kopā ar saviem kolēģiem. Jūs eh, minējāt pētniecību un attīstību. Tā ir viena joma un arī citas jomas, kur mums ir ievērojami finanšu instrumenti. Ir svarīgi, lai tie darbotos attīstības labā, un es zinu, ka jūs arī eh, runājat par šīm te eh, slimībām, mums ir tur ir līdzsvarēts, līdzsvarots eh, tā pieeja. Un ar dažiem no kolēģiem, kuras redzu lielāku potenciālu mūsu uh, attīstības politikas koordinācijai, jau norādīju uh, uz Barņiekungu, kurš atbild par iekšējo tirgu, tad arī, protams, lauksainiecības joma, Dacians Čološs, šī joma ir viņa pārziņā, kā arī e, Marija Damanaki, kura ir zivsainiecības komisāre, un lielākā ietekme e, tieši nāk no viņiem uz mūsu attīstības politiku. Es domāju, ka būs ļoti um, e, ievērojama uh, politikas uh, attieksme uh, Un mums ir jādarbojas aktīvi. Manuprāt, koordinācija šobrīd ir nepietiekama. Tā ir līdzīga kā vidinotā uh, programmēšana. Mēs neesam pietiekami labi uh, koordinēti. Mums ir jānosaka tie uh, jautājumi, uh, kurus mēs varam aktīvi risināt, tāpēc, ka citādāk <clears throat> šie uh, jautājumi tā vienkārši uh, netiks uh, risināti. Un, ja mēs nespēsim konkrēti soļus. Un es nevaru arī vainot savus kolēģus, tāpēc, ka Viņiem ir daudz kas darāms. Un es domāju, ka tieši attīstības komisāram ir jāvirz šie jautājumi uz priekšu. Attiecībā uz biodegvielu. Eh, mūsu politikā, jo sevišķi enerģētikas politikā, mēs eh, ļoti skaidri esam pieņēmuši lēmumu eh, neatbalstīt nekādus projektus, kas ir saistīti ar biodegvielu. Arī Eiropas Savienības iekšējā likumdošana uh, attiecībā uz uh, biodegvielu tiek uh, ļoti ierobežota un stiprināta, un mēs uh, uh stingri sekojam tam, lai šī uh, politika tiktu pareizi ieviesta. Un zinu, ka jūsu jautājums, uh, manuprāt, ir saistīts ar uh, biodegvielu mērķiem, un es. Uh, Eh, tik tiešām man nav šāda, eh, esmu atbildīgs atbildēt par to, kā tas viss var mainīties, tomēr galvenā doma ir eh, pāriet uz otrās paudzes biodegvielu, uz jaunajām tehnoloģijām, kuras tiek izmantotas ar atliekām un ar lauksaimniecības atliekām tās pārstrādāt par, tu, lai varētu rast, radīt degvielu. Es ceru, ka šī politika virzīsies uz priekšu, tāpēc, ka ir citas lietas, uh, Arī naftas izmantošana, arī tam ir ietekme uz vidi, pat tad, ja naftas iegūda nenotiek Eiropas Savienībā. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai enerģētikas jomā mēs virzītos divos virzienos. Pirmais ir energoefektivitāte. efektivitāte Un tad atkāp no tēmas, um, mani pārsteidza uh, ASV, mm, pozitīvi pārsteidza, tāpēc, ka uh, parasti tātad uh, ASV viesnīcas istabas, viesnīcas istabas rudenī ir ārkārtīgi augsts, kaut arī ziema, tagad situācija ir mainījusies. Un es pavasarī redzēju, ka tas ir mainījies. Es nezinu, kā viņi to uh, ir uh, sasnieguši. Tomēr ir um, mainījies šis te uh, paradums, uh, uh, visas istabas pārvērst par leduskapi. Un es uh, domāju, uh, ka uh, tas ir arī saistīts ar energoefektivitāti. Un cita lieta ir tehnoloģija attīstība, jo, ja es uh, redzu tehnoloģijas attīstības telekomunikācijās, uh, Tad ir skaidrs, ka eh, enerģētikā joprojām ir daudz, kas jādara, līdz ar to mums ir daudz vairāk jāinvestē energotehnoloģijās, eh, lai mēs varētu eh, atbrīvoties no uh, fosilo kurināmo atkarības. Un tāpēc uzskatu, ka ilgspējīga enerģētika uh, ir ļoti nozīmīga. Un ir globāli jāsaka, uh, ka uh, mums ir nepieciešama uh, dubulta uh, energoefektivitāte, jo tas sniegs. Uh, E, jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Ja mēs e, to tam nesakosim, ja mēs e, teiksim, ka tas ir pārāk dārgi, tad mēs nekad nenonāksim pie jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Un tā būs ļoti sarežģīta uh, cīņa attiecībā uz biodegvielas attīstību, jo uh, arī, piemēram, Brazīlijā tiek izmantota uh, biodegviela un citām valstīm ir interesi to darīt ne Eiropas Savienības tirgumu, tomēr uh, iekšējiem patē, patēriņiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi uh, Ehm, tad ievērot eh, ilgspējīgas enerģētikas eh, principu visās rīcību politikās. Un mums to vajadzētu tiešām ievērot šo principu. Paldies! Čelkungs, jums ir dos vārds. Jā, priekšsēdētājs kundze, vispirms es gribētu jūs uzslavēt par šīs sanāksmes rīkošanu. Mums ir pirmā reize iespēja debatēt ar Nacionālo parlamentu deputātiem un dot viņiem arī virkne uh, vēstījumu signālu un arī aicināt uz sadarbību. Vispirms par darba dalīšanu. Eh, komisāra kungs jau stāstīja par to, cik izmaksā šī nesaskaņotība. Tāpat, cik izmaksā tas, ka mūsu partneriem trūksta absorpcijas spējas, ka notiek 15, 20 eh, dažādas procedūras eh, vienlaicīgi, ka, piemēram, veselības jomā ir 500 projekti, kur katra apjoms ir mazāks par miljonu eiro un 22 likumdošanas sistēma šeit ir ieska, iesaistīts. Jūs varat iedomāties, kāda ir absorpcijas spēja. Man ir konkrēts jautājums, vai jums nešķiet, ka vajadzētu uh, rosināt dalību valstis īstenot labāku darba dalīšanu un īstenot specializāciju. Uh, daļai eh, donoru ir ļoti laba pieredze noteiktās jomās, noteiktu projektu īstenošanā un varbūt vajadzētu rosināt, lai dalību valsts īstenot konsekventāku un saskaņotāku politiku un darba dalīšanu vai mēs eh, domājam par šādu specializāciju un par konkrētas pieredzes izmantošanu noteiktās jomās. Otrs jautājums. Nu jau pirms uh, dažiem gadiem mēs komisijā uzsākām tādu kā donoru uh, klasi. Tātad katra valsts stāstīja par saviem līdzekļiem, uh, nolūkiem, uh, plāniem un komisāram bija redzams, kurš ko dara, lai uh, novērstu dublēšanos un lai uzlabotu darba aktivitāti. Kas ir noticis ar šo donoru biržu tā saucamo? Kad es biju komisārs, viena, viens no grūtākiem uzdevumiem bija saņemt reālā laikā informāciju no dalību valstīm par to, kas notiek, jo nebija vēlmes informēt par projektiem, ko valstis bija iecerējušas īstenot bet tomēr šī tā saucamā birža eh, diezgan labi darbojās. Eh, nākošais jautājums par partnerību starp eh, komisiju, dalību valstīm un uh, donoriem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Uh, es domāju šeit par arī lielām organizācijām. Vēl viens jautājums par resursiem. Uh, Uh, gribu teikt, ka dažu valstu uzvedība rīcība ir gluži vienkārši skandaloza. 2005. gadā dalība valstis uzņēmās saistības 2010. gadā sasniegt 0,56% no IKP. Tas bija starposmu mērķis. Un 2015. 15. gadā 0,7%. Jaunajām dalību valstīm šis mērķis bija noteikts 50% apjomā, bet tagad nekas nav sasniegts, ir tikai 0,39%, nevis 0,56%, kā bija paredzēts. Un tagad daudz tiek arī runāts par uh, transakciju nodokli, ko es aizstāvu, bet jāsaka arī uh, tagad šīs runas ir mainījušās, kad uh, tika ieviests finanšu darījuma nodoklis uh, šī, šo līdzekļu izmantošanas mērķis bija attīstības palīdzība. Tagad par to vairs nerunā, tagad par šiem ieņēmumiem uh, Uh, runāt tikai kā par uh, līdzekli, lai atvieglotu spiedienu uz nacionāliem budžetiem. Un uh, tie ir manis daži jautājumi, ko es vēlējos uzdot, lai dotu ieguldījumu šajās debatēs. Paldies! Jā, tiešām mūsu laiks ir ierobežots, un es aicinātu runātājus aprobežoties ar pusotru minūti. Lolas Jungas kundze tagad uzstāsies. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētājas kundze! No sākuma es vēlētos eh, teikt, ka eh, ļoti vēlos pateikties par komisāra eh, teikto. Es pārstāvu vienās karalistes lordu palātu, un jo sevišķi priecājos viņu, dzied, ka viņš teica, ka tātad ilgspējība nav atti, sasniedzama bez attīstības, kā arī viņa komentāri par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pārskatāmību tirzniecībā. Tomēr man ir jautājums, ja mēs vēlamies runāt par attīstību, šajos eh, ļoti mainīgajos eh, apstākļos, eh, kā ir bijis arī iepriekš, mums ir jāstāsta, kādu formulējumu mēs izmantojam, tāpēc, ka tas var ļoti palīdzēt, un viss šis jautājums, ka mēs runājam par um, donoriem un saņēmējiem, tas izveido kaut kādas rīcības, kas nav īpaši noderīgas, un vispār mēs varbūt varētu pārdomāt to visu kopā ar attieksmes maiņu, un tādā veidā varētu panākt pozitīvāku ietekmi sabiedrībā. Un uh, otrā lieta, es uh, domāju, vai komisārs varbūt varētu ko pateikt, uh, ko viņ, kas viņa prāt ir NVO loma, cilvēks sabiedrības loma attīstībā, jo sevišķi balsoties uz to, ko mēs sa, devējam par saņ, saņēmēju valstīm. Paldies! Liels paldies! Dana kungs no Bēģijas. François de Donijā. Uh, Fransuā Donijā, es uh, zinu, ka manu uzvārdu ir grūti izrunāt, bet es pārstāvu, pārstāvu palātas ārlietu komiteju. Priekšsēdētājs kundze, vispirms vēlos jūs uzteikt par šīs sanāksmes organizēšanu. Gribu teikt, ka pilnībā atbalstu komisāra teikto, un man ir divi uh, komentāri, uh, lai uh, neapsteigtu mūsu darbu kārtību, jo otrā uh, Eh, sanāksmes daļa būs veltīta politikas saskaņošanai. Tātad ļoti svarīgi ir runāt par politikas konsekvenci, to jau minēja komisārs runājot par mēžu izmantošanu, tāpat ir ļoti svarīgi aktīvi cīnīties pret Eiropas uzņēmumu korupciju, kad viņi izmanto dabas resursus. Dažkārt Eiropas uzņēmumi, kas ir kotēti biržās, maksā kukuļus, uh, valst, šīm valstīm, un beigās par to visu ir jāmaksā mūsu nodokļu maksātājiem. Mums tas ir eh, šis jautājums jārisina Eiropas Savienībā, tāpat jāaicina SAO cīnīties pret šādām parādībām un arī jāvēršās pie trešajām valstīm eh, cīņā pret korupciju. Protams, šeit ir runa par saskaņotību, par efektivitāti eh, valstiskā mērogā un arī atbildību mūsu nodokļu, priekš, nodokļu maksātāju priekšā, jo viņi vairs nevēlas sniegt palīdzību valstīm, kuru vadītāji pieļauj korupciju un iedzīvojas uz viņu rēķinu. Nākošais komentārs par to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai vietējie parlamenti būtu informēti par valstu saņemto palīdzību Mišels, eh, Mišela kungs pieminēja Tanzāniju, man šķiet, ka līdzīga situācija arī Malāvī jomā. Malāvī par eh, jautājums ir tāds, ka valdība neinformē parlamentu par uh, saņemto palīdzību, un ja mēs vēlamies atbalstīt caurskatāmību un konsekvenci, tad Eh, palī, parakstot vienošanos par palīdzību, mums būtu jānodrošina, lai uh, tiktu sniegts atbalsts parlamentiem un nostiprināts to pilnvars. Tas viss. Kortes Lāstra, pusotra minūte. Yo quería también felicitarla Izteikšos pavisam īsi, priekšsēdētājas kundze, es vēlējos eh, jūs apsveikt ar šīs konferences organizēšanu. Es eh, vēlētos eh, mm, arī apstiprināt eh, komisāra teikto, vēlos atbalstīt viņa teikto, jo viņam ir taisnība. Jūs zināt, ka bieži ceļojot uz dažādām vietām, mēs varam redzēt šos sadarbības projektus, mēs redzam, kā tie tiek realizēti un šī kopīgā programmēšana, kā viss ir mainījies, kā viss ir izējies uz priekšu. Un, uh, Un mums ir skaidra ideja par to, ka ir jābūt eh, šādai vienotai uh, plānošanai, programmēšanai, lai panāktu labus rezultātus. Un tajā pašā laikā mēs arī uh, redzam, ka ir dažādas iebildes dažās dalībvalstīs, uh, kuras vēlas likties šķēršļus attīstības politikai. Tomēr es ceru, ka mēs sasniegsim mūsu mērķus. Un vēl es vēlos uzdot jautājumu par citu tematu. Jūs teicām, ka attīstības palīdzība. Uh, dažās dalībvalstīs eh, ir atteikušās no attīstības palīdzības eh, idejas. Es vēlētos, eh, lai jūs uzsvērtu šo te dubulto attieksmi, tāpēc, ka dažās valstīs viņ, viņas sniedz attīstības palīdzību un saka, ka attīstības palīdzībai ir jābūt spēcīgai un mums ir jābūt konsekventiem attiecībā pret dalībvalstīm. valstīm Mums ir jābūt konsekventiem attīstības palīdzībā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un no Eiropas Savienības kopumā. Un uh, man ir uh, lūgums un jautājums uh, vienā, tātad, kāda ir šīs īpašā sadarbības loma un šajos grūtajos sadarbības laikos Eiropas komisija kā lielākais donors pasaulē? vai varbūt kāds vēlas samazināt eh, sadarbības uh, uh, politiku, tāpēc, ka es domāju, ka mēs visi parlamentu pārstāvi šeit. Mums uh, visiem ir pretējs viedos, ka mums tieši jāveicina sadarbība šajos krīzes laikos. Paldies! Tagad vārds Anģela kungam no Luksemburgas lūdzu. Pusotra minūte. Yes. Merci, Madame la Présidente, pour la... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos uzteikt komisāru par darbību ANO grupā, kas strādā pie 2000, tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanas un pie to, kā saskaņo šos mērķus ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Pirms mēnešu vai pusotru saņēmām ļoti interesantu paziņojumu no komisijas, un, manuprāt, tas ir liels solis uz priekšu politikas saskaņotības jomā. Man ir jautājums, eh, kāds progress ir sasniegts šajā procesā, vai uh, tās idejas, kas ir paustas jūsu paziņojumā, uh, rod dzirdīgas ausis arī ANO kontekstā, jo, kā es teicu, tas ir liels solis uz priekšu uz saskaņotību. Un es gribēju pavisam īsumā informēt komisāru, ka mūsu uh, komisija Luksemburgā, kas nodarbojas ar attīstības jautājumiem, ir nolēmuši jūs uzaicināt uz mūsu sanāksmi, lai informētu par Eiropas Savienības mērķiem attīstības politikas jomā runājot budžeta kontekstā, un eh, tādēļ mēs gribējām ar jums apspriesties, lai labāk eh, redzētu, kāda šī situācija ir, un lai īstenot savā ziņā arī parlamentāro kontroli par šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tagad vārds Baiers kundzei no Austrijas. Jā, herzlichen Dank, Frau. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Petra Baiere Es uh, esmu attīstības politikas apakškomitejas priekšsādātāja Austrijas parlamentā. Komisija ir sagatavojusi direktīvas eh, priekšlikumu, saskaņā ar kuru nākotnē korporatīvai sociālai atbildībai eh, būs jāaptver arī mm, vides kritēriji un citi kritēriji. Tā nedrīkstēs būt tikai. Mm, reklāmas izkārtni uzņēmumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā direktīvas priekšlikumā iekļautu arī attīstības politikas kritērijas. Man interesētu, cik eh, lielā mērā tādi tur tiks iekļauti. Komisāri, jūs eh, teicāt, ka jūs pieminējāt Eiropas eh, Savienības lauksaimniecības biodegvielu stratēģiju. Un e, pēdējā laikā tiekoties ar dažādu valstu pārstāvjiem, vienalga vai tā būtu, vai tie būtu no Mozambikas, Tanzānijas vai Gvatemalas, vienmēr uh, viņi saka, ka galvenokārt uh, tie ir Eiropas uh, pensiju fondi, kas piedalās apgūst zemi šajās valstīs. Un es domāju, vai nevajadzētu Eiropas uzņēmumiem noteikti eh, kādas saistības šeit. Paldies! Hitlers kundze, paldies komisār kungs par jūsu teikto. Man ļoti iepriecināja viss, ko dzirdēju. Es arī atbalstu jūsu un Mišela Barņē veikto darbu, bet man ir jautājums par uh, dabas resursiem attīstības valstīs. Es esmu patstāvīgā refa, eh, ziņotāja par humanitāro palīdzību un, diemžēl, nākas konstatēt, ka valstīs, kuras ir bagāts dabas resursiem, pilsoņi no tā negūst neko, un situācija ir pilnīgi dramatiska. Nākošais jautājums, kāda ir situācija attiecībā uz notokļu ieviešanu dažās Āfrikas valstīs. Mums bija sanāksme, kurā mēs par to runājām arī ar Luiju Mišelu. Un a, trešais jautājums, kāda ir kotonu Uh, vienošanās nākotni. Pēdējais runātājs Tisko kungs no Portugāles. You have the floor. Um, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar. Paldies, Priekšsēdētājas kundze. Vēlētos uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, kāds ir sadarbības eh, līmenis eh, starp eh, dalību valstīm savā, savā starpā un uh, kāds tas ir ar Eiropas Savienību attiecībā uz viņu attīstības politikas koordināciju. Jo sevišķi, ņemot vērā to, ka daudzām valstīm ir ļoti specifiskas intereses uh, divpusējā sadarbībā ar konkrētām uh, valstīm, ar kurām tās veids dažādas projektas. Un otrais jautājums cik eh, tālu ir virzījusies uh, koordinācijā trešajām valstīm kā Ķīna un, un Brazīlija, kuras ir ļoti svarīgi partneri Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka dažās valstīs ir dažādas aktivitātes, eh, kuras uh, tieši uh, kaitē šīm valstīm, tāpēc būtu labi, ja būtu kāda veida dialogs par šīm lietām. Paldies! Tagad eh, dod jums vārdu pie balkungs, eh, lai jūs varētu sniegt eh, atbildes šiem interesantajiem jautājumiem. Tomēr dariet lūdzu to īsi. Thank you. I will really go. Paldies. Es runāšu tiešām īsi. Runājot par specializāciju attīstības jomā. Šeit ir divi līmeņi. Es piekrītu, ka Eiropas attīstības aģentūrām GIZ vai Portugāls vai uh, Spānijas aģentūrām vajadzētu specializēties, eh, bet politiskā līmenī eh, šeit notiek sarunas ar valdībām un ir grūti pateikt, ka vācieši būs atbildīgi par veselības jomu un komisija par izglītību un tā tālāk. Uh, politiski varbūt mēs tiešām varam nonākt kaut kādā vienā jomā, bet ir svarīgi arī, lai mūsu aģentūras nodrošinātu vislabāko palīdzību uz vietām, un mums ir nepieciešams specializētas aģentūras, un aģentūrām ir jāuzlabo savs darbs, lai tās uh, sniegt pēc iespējas labāku palīdzību, un šeit specializācija ir nenovēršama, bet uh, Politiskā jomā mums vajadzētu īstenot kopīgu programmēšanu un pa, vienoties par to, kur ir nepieciešama palīdzība par mūsu uh, situācija, jāsaka, tomēr nav uh, pārāku uzlabojusies šai uh, attīstības palīdzības koordinācijas jomā, jo šī koordinācija pat dalību valstīs un pat komisijā dažādu delegāciju starpā ir ievērojami jāuzlabo. Ir jāsaka, ka šeit ir nepieciešama sistēmiska pieeja, šeit ir ne tikai politiska problēma, bet arī citi aspekti, kas jārisina. Tālāk par ārējo sadarbību. Šķiet, eh, šajā jomā esam sasnieguši uzlabojumus. Piemēram, it īpaši sadarbībā ar Startautisko valūtas fondu un Pasaules banku, īpaši sadarbojamies ar SVF, uzlaboja, eh, nodrošinot izglītību valsts finanšu administrācijā un eh, citās jomās. Arī sadarbībā ar Pasaules banku uz, esam uzlabojuši sadarbību, esam eh, uzlabojuši izpratnī dažādu spēlētāju vidū par tāpat sadarbojamies. Uh, pārtikas drošuma un pārtikas piegāžu jomā esam uzlabojuši sadarbību ar Japānu, uh, koordinējam sadarbību Dienvidu Sudānai. Tātad šajā jomā esam spējuši solus priekšu runājot par Ķīnu, Indiju un Brazīliju. Šeit vēl daudz kas darāms un uh, Mm, vēl tālāk par finanšu darījumu nodokli. Es jums piekrītu, tā varētu būt milzīga iespēja, ko neesam izmantojuši. Mēs vēl neesam to palaiduši pilnībā garām, bet runājot par uh, valdību pieeju, šeit vienmēr notiek uh, strīdi par to, kurš uh, dod vairāk, kurš dod mazāk, un tik tik ilgi, kamēr pastāv pašreizējā sistēma, tā tas arī turpināsies. Mums ir nepieciešams globāls finanšu avots, lai risinātu globālus izaicinājumus. Citādi pretējā gadījumā notiks pastāvīgs strīds starp dažādām donoru valstīm. Uh, E, šis e, nodoklis varētu tikt izmantots. Varētu izmantot arī citus nodokļus, piemēram, 1% no PVN vai kādu citu nodokli, lai mēs varētu finansēt šos globālos izaicinājumus un viss nepaliktu individuālu palīdzības solījumu jomā. Tālāk par uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām to noma, loma ir ļoti svarīga, un mēs centīsimies arī turpmāk atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un pašvaldības, lai nu, sabi, stiprinātu sabiedrības lomu. Un dažās valstīs, piemēram, Ganā, situācijas attīstība ir bijusi ļoti pozitīva, citās valstīs daudz kas vēl darāms, bet mēs pilnībā atbalstām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Tālāk par finanšu plūsmām un SAO. Jā, es domāju, mums šī problēma ir jārisina Tālāk par atklātību attiecībās ar partnervalstīm. Šeit ir divvirziena kustība. Es domāju, ka liela daļa šo problēmu tiešām rodas pie mums, jo palīdzības plūsmām ir jābūt caurskatāmām, redzamām, un tām ir jāparādās valdību budžeta projektos, teiksim, kas ir paredzēts Malāvī, Uh, kā palīdzības apjoms. Tas viss jāieraksta 2014. gada budžetā, bet mūsu finanšu plūsmas ir uh, atkarīgas no dažādiem nosacījumiem. Un, ja, teiksim, ir jāsamazina izdevumi budžetā, tad arī tiek uh, sam, samazināt šāds finansējums, it kā Eiropas Savienības vainas dēļ. Vismaz tā tas tiek interpretēts. Un ja šīs plūsmas um, apsīks, tad mums ir jāpaskaidro, kādēļ tas tā ir noticis. Tālāk par sadarbību dienvidu valstu starpā. Dienvidu, dienvidu sadarbība. Šāds uh, jēdziens ir ļoti populārs. Es gan to tā nesauktu. Tā nav īsta sadarbība. Tas ir nepieciešamās investīcijas, lai attīstības valsts varētu attīstīties, bet ir vēl citi uh, avoti uh, valstīs, kur ir zems ieņēmumu līmenis, tās vēršas pie attīstības valstīm, lai īstenot kopīgus projektus, bet tādas dienvidu, dienvidu sadarbības stratēģijas vēl uh, Uh, trūkst, un es uzskatu, ka nav pareizi runāt par dienvidu-dienvidu vai ziemeļu-dienvidu sadarbību, tā patiesībā ir globālā sadarbība. Nauda, kas tiek ieguldīta, teiksim, uh, ceļu būvē vai enerģijas uh, resursu attīstībā, nav jau svarīgi, vai tā nāk no Latvijas vai no Ķīnas vai no kādas citas valsts es uh, uh, varētu teikt, ka ir arī trīspusējā sadarbība starp Austrāliju, Fidži, kas ir uh, saņēmēja valsts un Eiropas Savienība. Tātad šeit ir trīspusēja sadarbība, vai arī tas pats ir Dienvid uh, Sudānas jomā, kur atkal ir iesaistījusies Austrālija un Eiropas Savienība, un tādēļ mums vajadzētu atteikties no ideoloģiskiem aizspriedumiem, ka it kā ir kaut kāda atšķirība starp sadarbību ar Eiropas Savienību un Malāviju un Brazīliju un Malāviju. Tas ir viens un tas pats, viss ir vērsts uz Malāvi attīstības veicināšanu, un šeit būtu jāievēro vienot principu. Par situāciju pēc 2015. gada un um, tūkstošgads attīstības mērķiem es ceru, ka mūsu viedoklis gūs atbalstu, kaut arī ir arī dažādi viedokļi. Tālāk par nacionālo parlamentu uh, uzaicinājumiem. Man tā būs absolūta prioritāte. Protams, viss būs atkarīgs arī no manas uh, darba kārtības, bet es vienmēr uh, pieņēmušu dalību valstu parlamentu uzaicinājums, tikai būs jāvienojas par datumiem, par biodegvielu. Centīšos atbildēt, uh, cik tas ir manos spēkos. Uh, par uh, at attiecību starp dabas resursiem un valsts ieņēmumiem. Var jau domāt, ka šie ienākumi uh, sāk, sāks plūst valsts kasē, kad tiks parakstīts līgums, bet tā jau tas nav tikai tad, kad projekts kļūst rentabls, tad šie nav, šī nauda sāk plūst valsts kasē, un tādēļ ir nepieciešama atklātība, lai valsts zinātu, kad šī nauda sāks ieplūst budžetā. Un tas pats ir ierakstīts Frank Dodārta uh, aktā ASV un arī mūsu direktīvā tas ir paredzēts. Tālāk par nodokļu administrāciju mēs uh, pievērsām līdz šim lielu uzmanību valsts finanšu pārvaldībai, bet arī nodokļu pārvaldībai. Tagad mēs pievēršam arvien vairāk uh, nozīmes, lai to nostiprinātu, un mēs uh, esam gatavi sniegt atbalstu valstīm, kuras vēl saņemt mūsu atbalstu, bet, diemžēl, šādas uh, lūgumus pēc palīdzības līdz šim neesam saņēmuši no partneru valstīm. Tālāk par kotonu nākotni. Uh, pārdomu periods turpinās līdz 2020. gadam. Tas ir process, un es nevaru šobrīd neko sīkāk par to pastāstīt. Tātad par Brazīliju un Ķīnu šeit mēs esam vēl sākuma posmā un sadarbības starp mūsu dalību valstīm Es domāju, ka mēs esam sasnieguši visu, kas bija iespējams e, šobrīd attiecībā uz informācijas apmaiņu un koordināciju. Nākošais solis ir kopīga programmu izstrāde, un e, šeit mums būtu jānodrošina panākumi, jo pašreizējais rīcības veids noteikti um, nenodrošina pietiekami efektīvu rīcību ar nodokļu maksātāju naudu. Mums nevajadzētu vismaz Eiropas Savienības pusē pieļaut palīdzības fragmentāciju, jo tā mēs zaudējam daudz naudas. Tādēļ kopīgā programma izstrāde ir ļoti svarīga, tīpaši šobrīd. Mums ir uh, jāizmanto racionāli nodokļu maksātāju līdzekļi. Un vai ši, nu, šī nauda nāk no Latvijas, Vācijas vai no uh, Eiropas komisijas, lai tā tiktu novadīta precīzi problēmu risināšanai konkrētā valstī un konsekventi. Paldies! Lielas paldies, Piebalga kungs, par to, ka pastāstījāt mums šajā diskusijā, kāds ir komisijas viedoklis. Paldies, ka atvēlējāt tam laiku. Un tagad es došu vārdu savam kolēģim Gērensa kungam un atdošu viņam arī savu vietu, jo viņš vadīs šo sanāksmes daļu. Merci. Euh, Paldies, Evai Žalī. Man tagad eh, jātiek galā ar milzīgu laika problēmu. Mums eh, vajadzēja šo sanāksmes daļu organizēt no 9.45 līdz 10.25 bet tagad mēs jau par stundu esam praktiski nokavējušies, par pusstundu esam nokavējušies, un tādēļ es atteikšos no ievadu komentāriem un došu vārdu uzreiz Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Uh, ir uh, paredzēts, ka uzstāsies Veskotkungs, kas pārstāv ārējās darbības dienestu un pēc tam Spānijas, Ungārijas, Portugāles, apvienotās karalistes pārstāvju, un mēs lūdzam, lai viņi nepārsniegtu piecas minūtes. Bet tagad, ņemot vērā laika ierobežojums, man jāsaka, jums jāaprobežojas vairs tikai ar četrām minūtēm, un mēs nedrīkstam uh, pieļaut situāciju, ka dalību valstu pārstāvi nevarēs uh, pilnībā izteikties, bet mums ir jārunā par politiku konsek uh, saskaņotību. Un manā izpratnē tas nozīmē, ka vienā jomā mēs nedrīkstam sagraut to, ko esam izveidojuši otrā jomā. Ja mēs uh, šādu principu ievērotu, tad mēs varētu novērst jau uh, daudzas kļūdas dažādās jomās. Tagad es lūkšu Vestkota kungu ievadīt šīs debates, un viņš runās ārējās darbības dienesta vārdā lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es zinu, ka komisāram vajadzēja doties prom uz citu sanāksmi, bet es varu izteikties pavisam īsi par mēs runājām par ārējās darbības dienestu un uh, komitejas mērķiem tie ir diezgan līdzīgi. Es domāju, ka man te nebūs arī daudz ko teikt. Arējās darbības dienas iesaistīšanās uh, m, mm, projektos izriet no uh, tām, izriet no dalību valstu iniciatīvām. Visām mūsu ārējām darbībām ir jāņem vērā attīstības uh, aspekti tāpēc ārējās darbības dienesta loma ir integrēt visus attīstības mērķus visā pasaulē. Un es gribētu pieminēt dažus piemērus par to, kā mēs praksē to īstenojam atsevišķās valstīs. Politiku saskaņotība ir Eiropas ārējās darbības dienesta būtībā asinīs. Uh, mugurkālā un eh, Mana pieredze rāda, gan strādājot Āfrikā, gan eh, Eiropā, gan savā valstī, ka saikne starp eh, attīstību un drošību ir ļoti būtiska, ja mēs vēlamies sasniegt attīstības mērķis. Un šī saikne pastāv dažādos uh, veidos, gan starp uh, Eiropas Savienības institūcijām, attīstības komisāru, mums, uh, Eiropas parlamentu, ar kuru mēs regulāri apmaināmies viedokļiem. Otrakārt, un tā ir saskaņotība ar dalību valstu politikām kuras eh, īsteno projektus eh, atsevišķās Āfrikas valstīs un arī ar starptautiskiem partneriem, kā jau to pieminēja komisārs. Mēs eh, pagājušajā gadā pavasarī piedalījāmies kopēj, kopīgā sanāksmē ar SVF un tur mēs apspriedām ar viņiem veselu virkni jautājumu. Un treškārt ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt saskaņotību arī ar Āfrikas partneriem. Tas ir izšķiroši svarīgi, jo, kā jau es sacīju, tā nav donora un saņēmēja sa attiecības. Tie, tās ir partneri attiecības. Mēs a, uh, sadarbojamies ar uh, Āfrikas Savienību, reģionālajām organizācijām, ECOVAS un citām. Un, protams, arī ar a, uh, pilsonisko sabiedrību, uzņēmē loku, ne tikai ar valdībām, jo bez to iesaistis mums neizdosies a, panākt savus mērķus. Uh, Un tas viss uh, tiek apkopojas tajā, ko augstā pārstāve sauc par vispārējo pieeju. Tajā ir ietverti globālie jautājumi attiecībās ar katru no šīm valstīm. Es pieminēšu Somāniju, Sahālu un Sudānu. Somā, Somālija bija uh, Eh, lielisks piemērs, kur bija redzams, ka pirms eh, ārējās darbības dienesta Eiropas Savienība tur veica daudz dažādu savstarpēji nesaistītu projektu. Mums izdevās a, eh, padarīt pietiekami drošu Somalilendu, a, mēs a, veicām dažādus projektus Atalanta, lai apkarotu pirātismu, uh, Mēs uh, atbalstījām arī Āfrikas militāro misiju, lai apkarotu ekstrēmistus un uh, apmācītu Somālijas valdības spēkus. Tomēr uh, visi šie projekti bija savstarpēji nesaistīti un ārējās darbības dienests palīdzēja nodrošināt to saskaņotību, izmantojot kopīgas diskusijas un nosakot strateģisku ietvaru Āfrikas zemsragam. Uh, kā arī kopīgus mērķus, kas uh, bija šiem projektiem. Un pašlaik mēs uh, sadarbojamies ar jauno Somālijas federālo valdību, lai īstenotu to praksē, un rīkosim arī konferenci, lai panāktu vienošanos starp Somālijas iestādēm un starptautisko kopienu. Mēs mēģināsim darīt visu iespējamo, lai atbalstītu uh, attīstības uh, projektus, eh, kas vērst uz drošības uzlabošanu valstī. Un arī sadarbība ar Mālī parāda problēmas eh, būtību. Mēs zinām, ka pēdējo desmit gadu laikā uz Mālī ir plūdis daudz līdzekļu gan izglītībai, gan veselības projektiem, gan apkārtējai videi. Bet uh, mēs redzam, ka politiskā attīstība un drošības situācija m, mm, to visu padarīja. M, mm, bezjēdzīgu. Nav nekādas jēgas uh, investēt skolās, ja tās uh, pēc tam tiek slēgtas. Un tāpēc ir nepieciešams atcerēties, ka bez attīstības nekad nebūs drošības, jo cilvēki izvēlēsies ekonomiski ienesīgākas nodarbes, kontrabandu un tam līdzīgi. Un Nu, šie principi ir jānosaka, tika noteikti arī Sāhelas stratēģijā pirms sākās Malī krīze, bet tomēr mēs uh, nevarējām iesaistīt uh, mūsu partners Malī pietiekami agri, lai novērstu to, kas uh, pašlaik ir noticis. Un uh, mēs varam atbalstīt arī drošību kaimiņu valstīs Sahelā, Nigērā, lai izvairītos no ekstrēmismu izplatīšanās. Nigēra arī ir daļa no problēmas, kas skāra Malī. Un arī Mauritāniju un citas valstis. Tāpēc visi šie jautājumi uh, ārējās darbības dienesta un attīstības komisāra sadarbība ir ļoti cieša. Tas uh, viss sniedz uh, ieguldījumu Āfrikas uh, miera uzturēšanas uh, instrumentām. Ramisam Somālijā un uh, atsevišķā programmā arī Malī pēc eh, Sudānas, kur pirmoreiz tika izmantota vispārējā kop, visaptvarošā pieeja. Tad eh, pēc tam tā tika izmantota arī Dienvidu Sudānā, valsts, kur viss bija jāsāk no nulles. Eh, tur ir apkopoti dažādi es projektu elementi, un uh, to mēs saskaņojam arī ar dalību valstīm. Šeit mēs sākam visu no nulles, tāpēc mēs varam pareizi pārdalīt darbus un nodrošināt to, ka mūsu uh, palīdzība sniedz vislielāko iespējamo labumu Dienvidsudānas iedzīvotājiem. Ārējās darbības dienests ir ieguldījis lielu darbu, lai atbalstītu Āfrikas Savienību, kura mēģina atrisināt problēmas un neatrisinātos jautājumus starp Dienvidsudānu un Sudānu, un lai atbalstītu Dienvidsudānas valsti mēģinājumā izveidot tiesisku valsti. Visi šie trīs piemēri vien parāda saistību starp uh, politiku, drošības uh, situāciju uz vietas un kopējo vidi. Un visas uh, šīs valstis ļoti mm, ietekmē arī vīde, klimata pārmaiņas, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka mēs spēlējam konstruktīvu lomu starptautiskajās sarunās un kopīgajās eh, darbībās, kas vērstas uz klimata pārmaiņu mīkstināšanu. Ārējās darbības dienests pēc eh, dalību valstu pieprasījuma spēlē zinām lomu arī plānošanas procesā, lai nodrošinātu konsekvenci, un tāpēc mēs sadarbojamies ar komisāru, lai izveidotu nacionālo valdību programmas eh, nacionālajām partnerībām un reģionālajām partnerībām ja jums būs jautājumi par to, es uz tiem varēšu atbildēt. Pašlaik mēs tuvojamies arī sarunu noslēgumam par ekonomisko partnerību nolīgumiem. Kopumā ārējās darbības dienests ļoti atbalsta vispārējo pieeju un saskaņotību. Paldies! Merci pour, euh, Paldies par šiem ievadvārdiem. Jūs daudz runājat par Rietumu Āfriku un Sahelu reģionu. Eh, es gribu teikt, ka mums ir Dedonijā kunga personā, kurš pārstāv Beļģiju, tātad šī reģiona sadarbības padomas priekšsēdētājs. Tagad uh, došu vārdu četru nacionālo parlamentu pārstāvjiem, Ungārijas, Spānijas, Portugāles un apvienotās karalistes pārstāvjiem. Eh, vispirms došu vārdu Spānijas parlamenta pārstāvjiem, bet lūdzu esiet lakoniski, lai mēs varētu organizēt diskusiju. Paldies, priekšsādātāji. Spānija ir viena no tām nedaudzajām donoru valstīm, Continuez, s'il vous plaît. <laughs> Lūdzu, turpiniet. Jā, priekšsādātāji. Es, ap, es varu jums apzvērēt, es nekam nepieskāros. Bet uh, Spānijā kopš 98. gada ir uh, nacionālā korporācija un tai ir mandāts uh, atsevišķām darbībām. 4. pantā ir noteikti valstu mērķi, kas uh, prasa. Spējumus. No tengo prisa. Man nekur nav jāsteidzās, saka runātājs a pesar de que el Ministerio de Administraciones eh, Públicas y de Cooperación es responsable de la dirección de las políticas. Par spīti tam, ka ministrija par sadarbību, at, kas atbildīga par sadarbību, ir arī sadarbības politika, kas uh, uh, ir jāsaskaņo starp departamentiem. 2007.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 līdzekļu nodrošinājumu, to, cik tas ir svarīgi. Piemēram, attīstības sadarbības padomu. y comisiones, entre ellos el Grupo de Trabajo de CDP creado en 2005. Contamos. Mm, Ar to nodarbojas vairākas komitejas, piemēram, PCD komiteja, kas tika izveidota 2005. gadā un kura ir atbildīga par starp ministriju un starp teritoriju saskaņošanu, par eh, būtiskāko akcentu noteikšanu un politiku saskaņošanu. Tiek eh, saskaņotas um, attīstības politikas. Um, ir tēmas, un tā ir daļa no stratēģijas, kas ir iekļauta 4. plānā 2013-2016 gadam. Mēs esam stingri apņēmušies pievērst uzmanību politiku saskaņotībai šajā jautājumā. Recoge la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos para promover la CDP. Ir nepieciešams uh, stiprināt uh, politiku saskaņošanas uh, mehānismu. Tāpēc uh, plānā ir runāts par efektīvu koherenci un koordinācijas darbu uzlabošanu starp Spānijas uzņēmumiem. Mēs uh, vēlamies ievērot Eiropas Savienības uh, vadlīnijas, kas ir noteikti šajā plānā, un vēlamies uh, valsts uh, politiku saskaņošanu četrās jomās uh, - labāku informētību administrācijā, konsekventu analīzi par paveikto progresu un par uh, informācijas piekļuvas uzlabošanu. Spānija darbojas pie nacionālā korporatīvās atbildības plāna uzņēmumiem, ņemot vērā galvenās starptautiskās vienošanās. Un tāpēc eh, galveno, kā galveno šeit gribēju pieminēt komisijas 2005. gadā publicēto paziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību, kas aicināja dalību valstis izveidot nacionālos plānus. Un 39. panta pirmajā punktā Spānijas likumā jau ir noteikta korporatīvā sociālā atbildības principa, kā arī noteikts, ka uzņēmumiem sa, sava atbildība ir jāskaņo starptautiskiem standartiem. Mēs esam parakstījuši arī OECD standartu un vadlīnijas par CSR un pašlaik Spānijas iestādes eh, veido plānu kas. Um, euh, Tas ļoti traucē mūs, vai tiešām mēs nevarētu lūgt tehniskos dienestus pārtraukt šo eksperimentu, kas mums traucē. Mm strādāt, kad mēs runājam par politiku saskaņotību. Šeit mēs redzam ļoti spilgtu piemēru tam, ka trūkst šādas saskaņotības. Bet, nu, lūdzu, pabeidziet savu uzstāšanos. Descontando el tiempo que he perdido, <laughs> concedemos una mayor importancia a la participación del sector privado en la cooperación. Como... Vai es varu atgūt zaudēto laiku? <clears throat> Un eh, ceturtais eh, plāns, tātad eh, privātā publiskā sadarbība. Uh, Slēdzam. Permítame que destaque la importancia del trabajo que está haciendo. Es vēlētos eh, runāt eh, par eh, to, cik svarīgs ir darbs, kas tiek veikts ANO pārtikas drošības komitejā. Mēs varam paļauties uz viņu sadarbību un ir konsultāciju projekti, lai attīstītu septiņas atbildīgas lauksainiecības investīciju principus. Uh, Un eh, visām iesaistām pusēm ir eh, jāapņemās eh, to darīt, tātad, lai investīcijas būtu ilgspējīgas un dotu ieguldījumu attīstībā. Spānijā mums ir starpministriju grupa, kas ir izveidota, lai garantētu konsekvenci starp starptautiskām un nacionālām politikām. Tiek veikts arī tematiskais darbs attiecībā uz vādu un pārvietošanu. Mm, tas arī iznājās Madridē aprīlī. Ir arī grupa, eh, kuru vada Spānija un Kolumbija. Eh, tās darbosies 15. Eh, gadā par šo pašu tēmu, un tā izveidos dokumentu, kas būs pamats turpmākām diskusijām, un darbs, darbs viņi sāks 13. gada decembrī. Un noslēgumā. Vēlos teikt, ka konsekvence ir kaut kas tāds, kam ir nepieciešama ilgtermiņa mērķi, līdz ar to mums ir nepieciešama polskais konsens šo mērķiem. Un par spīti tam, ka donori e, lēnām e, ievieš PCD. Un uh, ir arī skaidrs, ka valsts administrācija ir sarežģīta un to ir aizvien grūtāk ieviest. Un 13. māja vadlīnijas, uh, tas mums palīdzēs uh, uzlabot koordināciju un īstenošanu Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Jo sevišķi stiprinās dialogu starp nacionālajiem parlamentiem un dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām, jo sevišķi SEO, ANO un pilsonisko sabiedrību, lai mēs varētu mācīties no mūsu kolēģu pieredzes. Un lai mēs varētu panākt lielāku politisko uh, koherenci. Paldies, priekšsēkungs! Merci encore une fois, je suis désolé. Liels paldies, man tiešām jāatvainojas par eh, šiem traucējumiem, kas bija dzirdami jūsu uzrunas laikā, bet tie nekādi nemazināja jūsu uzstāšanās Uh, augsto kvalitāti. Tagad došu vārdu Ungārijas pārstāvim, lai viņš, mu, viņa mums pastāstītu par uh, šo pieredzi. Paldies priekšstādāji, pirms trauksmes signāls skan atkal. Es gribētu uh, jūs pastāstīt gan labas ziņas, gan netik labas ziņas par Ungāriju un uh, tās reģionu šobrīd Ungārijas valdībai šādas stratēģijas nav, bet dzirdēju šorīt, ka ārlietu ministri ir izstrādājusi projektu un kā arī nevalstiskās organizācijas Ungārijā izstrādā situācijas novērtējumu un rekomendācijas. Šis process uh, uzsākās 2011. gadā kad tika panākta piecu pušu vienošanās par attīstības stratēģijas izstrādes nepieciešamību, un nesen parlaments ir pieņēmis rezolūciju aicinot ārlietu ministru izstrādāt šādu stratēģiju attīstības sadarbības jomā domājot gan par reģionālo, gan Eiropas Savienības līmeni. Gribu, eh, tātad tas dod arī iespēju izvērtēt un pārskatīt pašreizējo politiku, arī eh, izmantot to līdzekļu efektivitāti. Eh, mēs varam konstatēt, ka pat šie nelielie līdzekļi, kas tiek izmantot šobrīd, varētu tikt izmantot būt veik, veiksmīgāk. Šeit es runāju arī par Poliju, Ungāriju, Čehijas republiku un Slovākiju. Mūsu, ietek, mūsu partijas ietekme valdībā ir neliela, un šeit ir runa par pusmiljonu eiro gadā, līdz ar to mums ir maz līdzekļu palīdzības pasākumu koordinācijai. Tomēr mēs varam būt optimisti raugoties uz Višegradas valstu pieredzi. Nesen tika uzsākta koordinēta projekta īstenošana ar šo valstu četrām nevalstiskām organizācijām. Uh, Un uh, ir arī notikušas vizītes uz vietām, kur tiek īstenoti šie projekti vismazāk attīstītajās valstīs. Tā nav sagadīšanās, jo visprofesionālākā val, uh, nevalstiskās organizācijas Višegrādas uh, valstīs ir Čehu organizācijas, uh, tīpaši People in Need. Un uh, ir um, attīstīta Eh, sadarbība starp šo četru valstu organizācijām, kas dod arī ieteikumus eh, šo valstu valdībā. Mēs esam iepazinušies ar šo pieredzi, ar Etiopijā un Kenijā īstenoto projektu efektivitāti. Un eh, partneri sniedz uh, Uh, nepieciešamās konsultācijas, balstoties uz vairāk nekā 20 gadu ilgu pieredzi. Uh, uh, šāda pieredze ir gūta Višegrādas valstu grupā, un tādēļ mēs aicinām arī mūsu valdību mācīties no šīs pieredzes, un mēs ieteicam ārlietu ministrijai ne tikai palielināt finansējumu attīstības palīdzībai, bet arī censties sa sasniegt lielāku efektu ar mazākiem resursiem. Un projekti ir jāizstrādā, izmantojot politikas, uh, attīstības politikas saskaņotību PCD, un uh, tā arī jāizstrādā turpmākā stratēģija, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku koordināciju reģionālā līmenī. Un mēs esam gatavoti, gatavi dalīties mūsu pieredzē arī ar citiem. Paldies! Paldies, liels paldies Ungārijas pārstāvei, un tagad došu vārdu Portugāles parlamenta pārstāvei. Labdien! Uh, mana runa būs sadalīta divās daļās. Vispirms par politikas konferenci un pēc tam par politikas saskaņotību mums ir jānodrošina, lai visi cilvēki varētu dzīvot drošībā un pārticībā. Un uh, uh tas jāņem vērā mums visiem, arī tiem, kas cenšas nodrošināt attīstības politikas saskaņotību, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, lai uh, nodrošinātu lielāku saskaņotību attīstības politikā. Šāda saskaņotība ir absolūti nepieciešama. E, tā nozīmē e, koordināciju, sinerģiju, e, dubu, dublēšanās novēršanu. Ir jādomā par ilgtspējīgu attīstību. Mēs nevaram aizmirst arī to kontekstu, kurā šobrīd mēs darbojamies budžetu apjoms samazinās, mēs piedzīvojam ekonomikas uh, grūtības, un mums tomēr ir jāīsteno ārējā politika, bet uh, tā ir jābūt ir saskaņotākai, jāizraugās prioritātes. Lielāka saskaņotība nacionālajās attīstības politikās ir svarīgs priekšnosacījums tās efektivitātes uzlabošanai. Portugāle ir viena no tām valstīm, kas ir uh, apņēmusies īstenot saskaņotību attīstības politikas jomā gan Eiropas uh, Savienības kontekstā, gan ņemot vērā ANO vadlīnijas. Mēs esam viena no nedaudzām valstīm, kur ir spēkā atbilstošs likums lai nodrošinātu to, ka īstenotā politika ir saskaņot ar attīstības mērķiem. Uh, ir nepieciešams oficiāls koordinācijas mehānisms, kas nodrošina konsekvenci un starp ministriju dialogu. Tādēļ ir izmā, izveidota īpaša darba grupa. Uh, ņemot vērā Eiropas uh, komisijas poli attīstības politiku, saskaņotības politiku, uh, Eh, tādās, mēs strādājam tādās jomās kā klimata pārmaiņas, eh, attīstības mērķi, mērķi migrācija. Mēs uh, cenšamies veidot sinerģijas, lai nodrošinātu lielāku saskaņotību starp Portugāles un trešo valstu attīstības mērķiem. Ir pieņemta virkne strateģisku dokumentu, lai nodrošinātu labāku saskaņotību starp mērķiem un pasākumiem. Viens uh, ir jautājums par attīstības drošību, par uh, otrs jautā, uh, dokuments ir par uh, dzīmumu līdztiesības jautājumiem. Mums ir apstiprināta attīstības drošības stratēģija. Un uh, Hilārija Bērda, Britu uh, starptautiskās palīdzības sekretāre, uh, Uh, ir teikusi, ka ļoti svarīga ir drošība, lai nodrošinātu attīstību, jo pretējā gadījumā šī attīstība ir tikai pagaidu attīstība. Un tādēļ ir arī nepieciešama saskaņotība. Runājot par parlamenta īstenotajām iniciatīvām, parlaments uh, ir iesaistījies sadarbībā dažādās formās un dažādos līmeņos. Mēs nodrošinām konsekvenci mūsu likumdošanas iniciatīvu jomā. Katrs deputāts saprot, ka viņš var vai nu palīdzēt, vai kavēt citu parlamentu komisiju darbu. E, ja mēs nestrādājam kopīgo mērķu sasniegšanai, tad uh, mēs neko nesasnāk, nesasniegsim. Mums ir jāstrādā gan veselības jomā, gan izglītības jomā. Šobrīd mēs strādājam pie vides jautājumiem, kas arī ir svarīgs aspekts sadarbības politikā. Un tāpat svarīgs jautājums ir ūdens apsaimniekošanas politika un plānošana. Katrai parlamentu parlamenta frakcijai un parlamenta darbiniekiem ir jādomā par to, kā nodrošināt politiku saskaņošanu dažādās jomās. Nesen valdība ir vēlreiz apstiprinājusi savu apņēmību īstenot ceturto un piekto attīstības mērķi samazināt bērnu mirstību un nodrošināt uh, māmiņu veselību šie lēmumi tika pieņemti vienbalsīgi. Vēl viena joma, kur mēs varam aktīvi darboties, ir jautājumu uzdošana plenārsēdēs un komisijās, un mēs vienmēr uzdodam jautājumus, domājot par politiku saskaņotību. Mēs uzdodam jautājumus atbildīgajiem ministriem. Tāpat uh, mēs īstenojam projektu uh, kas saucās saskaņotībā, uzraugot attīstības politiku. Eiropas komisija ir piešķirusi darbiniekus un dalās ar mums pozitīvajā pieredzē. Ir uh, šī attīstības politikas saskaņotība ir svarīga visās uh, jomās. Es gribu teikt noslēgumā, ka mēs esam sarīkojuši arī daudz uzklausīšanu par šiem jautājumiem. Eh, notiek eh, dažādi semināri mūsu parlamentā un visur šeit vadmotīvs ir konsekvence un saskaņotība. Bieži eh, mums arī darba kārtībā ir jautājumi par ārpolitikas jautājumiem un arī jautājums par situāciju pēc 2015. gada. Es ceru, ka šīs piemērs rosinās debates Un es gribu teikt, ka šeit mēs runājam ne tikai par kaut ko absolūti nepieciešamu, bet par to, kā mēs varam uzlabot cilvēku dzīvi. Un viens no svarīgākiem elementiem, kā to sasniegt, ir uh, politikas saskaņotība. Paldies! Merci, Paldies! Tagad dodu vārdu apvienotās karalistes pārstāvim vai pārstāvēju un aicinu būt ļoti lakoniskam savos izteicienos. Um... Paldies! Kopš 1997. gadā apvienotajā eh, karalistē ir uh, atsevišķa um, ministrija par attīstības lietām, kā arī uh, e, īpaši parlamentārā komiteja, kuras vadītājs es esmu, es e, domāju, ka ir divi faktori, uh, kur apstiprina apvienotās karalistas apņemšanos. Pirmā lieta ir tāda, ka mums ir starppartiju vienošanās, lai izpildītu savu, vien, savu apņemšanos. Un pēdējā mēneša laikā vadlība paziņoja, ka apvienotā karaliste Eh, vēlas piešķirt 11,3 miljārdu mārciņu, eh, kas eh, ir liels sasniegums. Un, protams, nav tā, ka mēs neesam kritizēti no mediju puses, no konservatīvo partijas labējā spārna, kā arī no jaunās apvienotās karalistas neatkarības partijas, eh, kura pretojas eh, eh, sabiedriskajai attīstībai, kurai nepatīk apvienotā karalistē, ir Eiropas Savienības sastāvā. Un sekas ir tādas, ka mēs esam daudz vairāk apņēmušies pamatot mm, attīstības nepieciešamību to aizstāvēt un garantēt, lai, to, ka, lai, lai tas, ko mēs darām, ir efektīvi. Un attiecībā uz saskaņotību pirmā pašreizējā uh, valdība uh, ir ierosinājusi pārskatīt uh, eh, tad, uh, attīstības sadarbību un samazināt partneru skaitu, uh, kā arī ir uh, tātad, sniegusi savu spriedumu par sabiedriskajām aģentūrām attiecībā uz to, cik uh, efektīvi uh, tās realizē Amerikas karalistes uh, attīstības uh, politiku. Jo sevišķi attiecībā uz nabadzības samazināšanu, kas ir galvenais mēķis mūsu programmā. Uh, Un lielākā joma, ko, uh, kur ir iesaistījusies uh, eh, Anatolija Karalīs finansēšanā, ir Eiropas Savienības attīstības uh, joma un ir bijušas ļoti pozitīvas rekomendācijas no šī pārskata, kaut arī pamata budžets netika īpaši atbalstīts, kā arī globālie fondi Eh, tur ir pozitīvi iznākumi. Un apvienotā karalista tos ir eh, spēcīgi atbalstījusi. Un papildus eh, tam tajās valstīs, kur apvienotajai karalistei ir divpusējās programmas, apvienotās karalistes pārstāvjiem ir spēcīga apņemšanās veicināt sadarbības ar donoriem, uh, Un, eh, kad mūsu komiteja eh, viesojas valstīs, kur mums ir divpusējās eh, programmas, vienmēr ir apaļā galda tikšanās ar donoriem. To skaitā arī ar ES donoriem, ar Eiropas komisiju, kā arī ar ES e AID un Japānu, dažkārt arī ar Kanādu, dažkārt arī ar Austrāliju. Un ir bijuši mēģinājumi iesaistīt arī Ķīnas pārstāvis attiecībā uz Āfriku. Es domāju, ka tagad arī jāsaka, ka tas, ka mēs esam uh, šos 7% sasnieguši, uh, ņemot vērā to, cik ir bijuši grūti, uh, 0,7%. Um, tagad ir jāpanāk arī starpvaldību saskaņotība, un mūsu nodaļā ir jādara vairāk, lai mudinātu citus eh, nodaļas eh, vairāk domāt par valdības darba kārtību attiecībā uz jautājumiem par nodokļiem. Eh, apvienotās karalistas valdība to vēlās aktualizēt G8 samitā. Tātad eh, jautājums par eh, nodokļu pārskatāmības eh, trūkumu attiecībā uz jauntiesības valstīm. Es jau iepriekš minēju biodegvielu savā pirmajā jautājumā komisāram, un ir daudz joma, kura mums ir vēl jāņem vērā, ka mūsu tirdzniecības politika bieži vien darbojas pret attīstības valstu interesēm, vai tāpēc, ka mēs uzspiežam mm, nepamatot standārts, vai arī tāpēc, ka ir subsīdijas, kādas mums ir lauksaimniecības jomā, bet no tās mēs pamazām atbrīvosimies. Eh, lai dalību attīstības valstīm būtu iespēja uh, piedalīties. Un noslēgums varētu būt tāds, ka mēs atbalstām to, ko komisārs principā teica. Es eh, domāju, ka uh, ir jāatbalsta uh, vienotā programmēšana, tomēr mums ir jābūt realistiskiem tādā ziņā, ka katrai nacionālajai valdībai, kura ir apņēmusies, nopietni apņēmusies atbalstīt attīstību, tām būs jāpiedalās un uh, saskaņot jāstrādā ar citiem uh, donoriem, lai garantētu to, ka mēs nestrādājam uh, viens pret otru. Un uh, galvenais ir tas, ka uh, mūsu sniegtajā attīstības palīdzībai vajadzētu būt uh, īpašuma tiesībām tajās valstīs, uh, kur, uh, uh, kur tā tiek realizēta. Un tas būtu to valstu interesēs, nevis pret to valstu interesēm. Euh, merci, Sir Bruce. Euh, merci. Paldies, uh, Sir Bruce. Paldies kolēģiem, kuri mūs pastāstīja par uh, labās, uh, labāko pieredzi un par paraugiem. Un tagad es došu vārdu deputātiem. Lūdzu, stādieties priekšā un arī pasakiet, ko jūs, kādu valstu jūs pārstāvat. Man vārdu lūdz Ārēnas kundze no Bēļģijas, man šķiet. Paldies, priekšsādātāji. Kungs Marija Arēna no Bēļģijas senāta. Es piekrītu tām, ka ir nepieciešams saskaņot un koordināt pieredzi ar 0,7% palīdzību, bet ar to mēs arī nevaram mainīt pasauli ar šiem 0,7%. Bet ir jārunā arī par uh, resursiem, pārtiku, tirzniecību, vides jautājumiem, par tiem jautājumiem, kas var mainīt cilvēku dzīvi. Šeit mums ir nepieciešams saistības un koordinācija, noslēdzot brīvās uh, tirzniecības līgumus, ka šeit ir nepieciešama koordinācija. Nesen Bēļģijas senāts pieņēma rezolūciju vēršoties pie Eiropas komisijas, aicinot visos brīvās tirzniecības līgumos un uh, līgumos par investīciju aizsardzību iekļaut sociālo klauzulu un vides klauzulu un arī paredzēt sankcijas šo klauzulu neievērāšanas gadījumā un treškārt garantēt valstu suverenitāti. Ir pilnīgi nepieņēmami, ka valstī, kurā ir noteikta investīciju aizsardzība, tad, kad šī valsts veids pasākumus iedzīvotāju aizsardzībai, tad pēc tam būtu jāmaksā kompensācija noteiktu industriju pārstāvjiem. Nākošais svarīgais aspekts ir caurskatāmība. Šeit tika runāts par caurskatāmību valstu budžetos, bet mēs prasām arī caurskatāmību transnacionālo uzņēmumu grāmatveidības uzskaitē ir uh, spēkā Eiropas Savienības direktīva, un mēs uzskatām, ka šī direktīva ir jāīsteno, un lai šī ESAO principi vairs netiktu īstenot brīvprātīgi, bet lai tie būtu saistoši visiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas. Eiropas Savienībā. Liels paldies par uh, to, ka jūs tik uh, konsekventi un lakoniski izteicāties. Tagad vārds uh, Engela kungam no Luksemburgas. Paldies! Es gribēju nedaudz pastāstīt par to, kā mēs šo konsekvenciju saskaņotību īstenojam Luksemburgā. Mums jau desmit uh, gadus uh, šīs um, apjoms uh, pārsniedz 0,7%, mēs jau veltam 1% no uh, kopējā nacionālā ienākuma. Un gribu teikt, ka pat tad, kad budžets uh, ir saspringts, mums joprojām ir vienprātība par šo paliedzības apjomu. Luksemburga ir grozījusi likumu par starptautisko sadarbību. Es biju šie, šo grozījumu autors 2009. gadā. Pēc diskusijām ar valdību mēs pieņēmām jaunu likumu, un šeit ir divi panti šajā likumā par likumu saskaņotību. Sastajā pantā ir teikts, ka katru gadu ministram ir, atbilstošam ministram ir jāinformē parlaments par šo sadarbības palīdzību un vesela nodaļa šajā atskaitē jāvelta politikas saskaņotības jautājumiem. Visu ministriju pārstāv tāpat regulāri tie, kas lai apspriest attīstības jautājumus. Tātad šī saskaņotība ir ierakstīta likumā, bet tā pilnībā vēl nav ieviesta dzīvē, bet pie tā mēs strādājam. Ļoti svarīga ir sadarbības starp Luksemburgas parlamentu un nevalstiskām organizācijām. Ir nevalstiskās organizācijas, kas tiekas ar uh, starp ministriju komiteju, un mēs tiekamies arī parlamenta komisijā un ir izstrādāta brošūra politikas barometrs, kas palīdz uh, iedzīvotājiem labāk skaidrot šo politiku, ko mēs īstenojam uh, attīstības politikas saskaņotības jomā. Un tiek minēti dažādi piemēri, kā piemēram biodegviela vai klimata uh, politika. Tāpat mēs esam apstiprinājuši grafiku, cenšoties to padarīt konsekventāku, ņemot vērā attīstības uh, palīdzības jautājums. Katru gadu jūnijā ministrs informē parlamentu, pēc tam septembrī kopā ar nevalstiskām organizācijām un ministriem mēs organizējam konferenci, mēs uzaicinām partnervalstu ministrus un pārstāvis, un pēc tam oktobrī mums notiek gadskārtējās debates par sadarbību. Mums ir arī izveidots kompensācijas fonds, un uh, līdz šim bija diezgan nekonsekventa līdzekļu izmantošana attiecībā uz kompensāciju fondu tika veiktas investīcijas arī uh, ieroču tirzniecības uzņēmumos. Tagad šī politika ir mainījusies. Mēs investējam tikai tā saucamos tīros uzņēmumos. Esam veikuši arī daudz pasākums publisko iepirkumu jomā. Un uh, par pārējo mūsu pieredzi, ja kādam ir jautājumi, var jūs informēt arī vēl sīkāk. Liels paldies! Uh, Paldies Frankam Engelam. Es gribu no jūsu teiktā var secināt, ka jūs pārstāvat tādu kā paraugu valsti šajā jomā. Tagad vārds Lielie Valē no Sviedrijas. Ceru, ka nepārāk esmu nepareizi izrunājis. Mani sauc Esilija Delivēla. Es eh, pārstāvu ārlietu eh, komiteju Zviedrijas parlamentā un jautājumi par, eh, politi par attīstības politikas saskaņotību, <clears throat> tiem noteikti ir vieta mūsu darba kārtībā un es vēlētos uz tiem koncentrēties. <clears throat> Kā jūs to redzēsiet, esmu sadalījuši savu uzstāšanos trijos punktos. Pirmkārt, ārlietu komiteja ir uzņēmusies iniciatīvu uzrakstīt uh, ziņojumu, lai reaģētu uz komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības pozīciju starptautiskajās sarunās par uh, ietvaru pēc 2015. gada. Un komisijas uh, pieeja savā uh, paziņojumā ir tāda, ka šie te, uh, izaicinājumi, um, um, to, to skaitā uh, arī um, iznīcināt nabadzību, ir savā starpā saistīti. Uh, un tie ir jāsasaista ar, arī ar Rio plus 20 uh, uh, programmu, eh, kā arī ar tūkstošgads attīstības mērķiem. Un otrkārt, attiecībā uz tādām jomām kā zivsainicības politika, lauksainicības politika, kā arī uh, vide un uh, tirzniecība. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības lēmumi ļoti ietekmē attīstības valstis. Un visbeidzot, ir jāpaņem, jāpatur prātā uh, Eiropas Savienības eh, loma, jo Eiropas Savienība ir lielākais donors pasaulē. Un uh, um, Eiropas Savienības apņemšanās. Uh, Tātad, lai uh, attīstības politikas saskaņotība būtu centrālā uh, lieta uh, Eiropas Savienības pozīcijā uh, diskusijās. Un es uh, tiešām esmu pateicīga par jūsu ieguldījumu šajā ziņā. Paldies! Merci infiniment. Euh, maintenant, je donne la parole à Monsieur dos... Tagad uh, Pazinovičs kungam tiek dos vārds. Viņš ir Horvātijas pārstāvis. Eh, paldies! Priekšsēdētāj kungs, man ir uh, liels uh, prieks piedalīties manas valsts vārdā šajā pasākumā. Mana valsts uh, pievienosies Eiropas nemē pēc diviem mēnešiem. Jo sevišķi esmu pateicīgs par iespēju kāda šī parlamentārā komiteja, kā arī citas institūcijas mums sniedz, tad šī iespēja izteikties uh, šajā uh, jautājumā, kas skar šo skarīgo politikas jomu. Es vēlos izmantot uh, šo iespēju, lai teiktu, ka Horvātija, tad Horvātija ir maza valsts, Un mēs ar saviem mērķiem cenšamies sekot galvenajiem principiem reģionālā attīstībā, Un tagad uh, mēs koncentrējamies uz divām lietām. Vēlamies palīdzēt savam reģionam, no kura ir gaidāmas pozitīvas ziņas. Es attiecos, uh, attiecos uz Kosovas un Serbijas uh, nolīgumu. Un unikāla pieredze, kāda ir bijusi Hor uh, Horvātijai savu sarunu laikā un pagātnē, vēlos tikai minēt ka mēs vedam sarunas unikālā veidā. Cenšamies dot zināšanas, kādas ir mūsu rīcībā, kādas esam guvuši no šī procesa. Cenšamies tās sniegt eh, citiem mūsu reģionu pārstāvjiem. Un mēs esam izstrādājuši, izveidojuši ekscelences centru, lai eh, būtu iespējams šādu zināšanu nodošanu. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu reģiona attīstībai. No otras puses, aktīvi eh, piedalāmies eh, starptautiskajās eh, misijās un operācijās. Mēs cenšamies apvienot šīs divas lietas no 2003. gada. Esam investējuši vairāk kā 40 dažādos projektos, balstoties uz mūsu kopīgās politikas pamatprincipiem, kas būtu investīcija Um, investīcijas izglītībā, veselības sistēmā, kā arī mazo uzņēmumu attīstībā. Pirms divām dienām mēs atvērām uh, jaunu skolu Mazari Šarif un mēs uh, sākām uh, atbalstīt sieviešu uzņēmē darbību uh, Afganistānā kā arī atbalstām citas jomas. Līdz ar to priekšstāja kungs, paldies par sniegto iespēju, un es eh, ceru, ka varēsim pilnvērtīgi piedalīties šajā ļoti vērtīgā Eiropas Savienības rīcību politikā. Merci. Paldies! Ņemot vērā laika ierobežojumus, esmu noslēdzis runātāju sarakstu un vairāk neviens nevar pieteikties debatēs. Tagad vārds Rutas kundzei no Bundestāga. Lielas paldies, priekšsādātājs. Pirms es gribēju pateikties par šo diskusiju. Šī ir pirmā reize, kad mēs rīkojam šādu neformālu sanāksmi, un tas pierāda, ka koordinācija starp parlamentiem iegūst lielāku nozīmi Eiropas Savienībā. Domāju, ka tas veicina ne tikai viedokļu apmaiņu, bet arī to, ka mēs uh, kļūstam tuvāki strateģiskajos jautājumos. Es gribēju apsveikt uh, Lielbritānijas kolēģi ar to, ka viņi ir sasnieguši 0,7% no kopējā nacionālā ienākuma. Vācijā tas vēl nav. Pašlaik mēs esam tikai, sniedzam palīdzību tikai 0,39% apjomā, bet es domāju, ka nav iemesls traukumam. Runājot par attīstības politiku, mums ir atsevišķa ministrija, kas ir pastāvīga, kas nav pakļauta ārlietu ministrijai. Uh, un tāpēc mums ir labas iespējas uh, mūsu aktuālākos jautājumus uh, izsist cauri Bundestāgā un uh, politikā un arī parlamenta komitejām. Visi šie Eiropas līmeņa jautājumi, kas ir svarīgi attīstības politikas saskaņošanai, mums uh, ir izdevies um, pat uh, labi sadarboties ar opozīcijas. Pati esmu opozīcijas pārstāvi. Un šī pieredze ir pozitīva. Piemēram, mēs esam no, skatījuši arī tirzniecības nolīgumus, snieguši dažādas atzinumus, piemēram, par Kolumbiju un Peru. Opozīcija uzskatīja, ka tad, kad eh, sankcijas nebija efektīvas, eh, ka, tā, ar, ka tām pietiek, kaut arī sankcijas nebija efektīvas, ar tām pietiek, bet mēs bijām pret to un mums eh, izdevās mm, panākt to, ka tiek saskaņota politika arī ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Mums ir iespēja pašlaik uh, atzinumus uh, nosūtīt arī uz Briseli. Uh, un koordinācija starp valdībām, starp uh, Eiropas uh, institūcijām ir apsveicama. Runājot par koordināciju nacionālu līmenī, tur vēl ir daudz ko darīt, bet jau tas, ka valdībā pastāv koordinējoša diskusija, ir lieliski. Mums kā deputātiem vajadzētu censties uh, tās tēmas, kas ir Eiropas darba kārtībā, uztvert un vienmēr saistīt tās ar citām aktualitātēm. Paldies! Un tagad pēdējais runātājs būs Bajeras kundze no Austrijas. Herzlichen Dank! Lielas paldies! Es gribēju teikt, ka Austrijā mēs jau ļoti ilgu laiku esam noteikuši likumā attīstības politikas saskaņotību, bet uh, man ir jāatzīstas, ka ar to vien nav gāna. Starpministriju darba grupā mums vēl nav izdevies atrast īstos instrumentus, lai īstenotu šo likuma prasību dzīvē un arī runājot par noteikto līmeni. Pašlaik uh, nekāds lēmums nav pieņemts, bet parlamentā ir plašs vairākums uh, tam, ka šis palīdzības līmenis tiek palielināts. Es darbojos uh, parlamenta apakškomitejā, kas ir vienīgā, kura strādā kopā ar nevalstiskajām organizācijām. Bet eh, runājot par mūsu viedokļu apļēmu šeit, es eh, esmu ļoti pateicīgi, ka šāda iespēja ir. Eiropas eh, parlaments 2011. gadā nāca klajā ar paziņojumu par politiskās saskaņotības veicināšanu. Tas ir mūsu darba pamats, kas paredz šādu sanākšanu reizi gadā. Kā jau es teicu, es to ļoti augstu vērtēju, bet šajā dokumentā ir ļoti skaidri uzsvērtas problēmas attīstības politikas saskaņotībā. Tur ir noteikts, kur vēl kas ir jādara, kādi ir iespējamie pasākumi. Un 21. punktā šajā parlamenta ziņojumā ir teikts, ka šo struktūrēto ikgadējo tikšanās reižu laikā ir jā, jānosaka skaidri mērķi un uh, jākontrolē panāktais, jāpārbauda progress. Tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi pozitīvi, ka šajā ziņojumā ir tāds uh, ļoti skaidrs priekšstats un gribēju jautāt, vai ir kaut kāds kriterija katalogs, ar, saskaņā ar kuru mēs varētu analizēt uh, paveikto un varbūt ir kāds vādlīnijas, pēc kurām mēs varētu mēģināt panākt zināms progress. Mēs ļoti priecātos, ja parlamentārieši un deputāti varētu sniegt savu ieguldījumu attīstības politikas saskaņošanā mūsu valstīs un arī ES līmenī. Un ja šādu atlīniju nav, tad varbūt uh, es ieteiktu tāds izveidot. Paldies! Merci, nous venons. Euh... Paldies. Tā esam um, noslēguši šo sanāksmes daļu. Tā bija tiešām ļoti interesanti pateicoties jums. Mēs uzklausījām tikai dalību valstu parlamentu pārstāvis un Eiropas parlamenta deputāti uzmanīgi jūsos klausījās. Varu jums apliecināt. Uh, pats esot pastāvīgais referents uh, politikas saskaņotības jomā, es ņēm, ņēmu vērā jūsu ieteikums, te, arī mm, Baiers kundze teikto un uh, Piebalga kungu teikto par uh, to, ka šāds kalendārs tiks izstrādāts līdz septembrī septembrim, un attīstības komiteja man ir devusi pilnvaras, kurā ir uh, vairāk nekā desmit punktu, un pie tā es arī pieturēšos. Mana uh, būs konsultācijas, ir bijušas konsultācijas ar kolēģiem, esmu bijis Dānijā pirms dažiem mēnešiem, lai runātu par šiem jautājumiem. Esmu arī uh, ticies ar Konkordu pārstāvjiem šeit Briselē, un šis darbs ir ļoti rosinošs, un es uh, pateicos jums par to, ka jūs manī tomēr ieklausāties, kaut arī laika ļoti maz. Tagad mums, protams, ir jāvienojas par kritēriju virkni, kas mums palīdzētu konsekventi kopīgi izvērtēt šo uh, īstenoto politiku. SAO šāds darbs jau ir uzsākts, un mēs arī ko, komitejas pārstāvi piedalāmies šai darbā. Ir nepieciešami kopīgi kritēriji, uh, ir. Uh, Tas uh, šāda politika ierakstīta Lisabonas līgumā, uh, Uh, un mums šīs līguma normas ir jāizteno, izmantojot atbilstošus līdzekļus. Šī tikšanās ir ļoti laba iespēja uh, diskutēt par ļoti svarīgiem jautājumiem. Uh, ievadā es arī norādīju, ka šī konsekvence ir ļoti svarīga, domājot par visiem, visām attīstības jomām. Uh ir uh, zināma šī konkurence, kas pastāv starp attīstības politiku un citām jomām, piemēram, biodegviela, kopējā lauksaimniecības politika, kas ir pasaulē pazīstama. Turklāt mums arī ir jāvienojas par metodi. Un runājot par metodi, man šeit ir pāris komentāri. Pirmkārt, mūsu uh, Eiropas parlamentā arī bija zināmas grūtības uzsākt uh, politikas uh, saskaņotības uh, uzraudzību. Tā tas ir bijis gan nacionālos parlamentos, gan šeit. Tas jau ir visiem zināms, ka Eiropas parlamentā mums ir uh, arī uh, grūti uh, vienoties, bet uh, tas viss, protams, ir iespējams. No mana viedokļa šobrīd, to es jums teikšu atklāti, šī situācija nav apmierinoša. Mums ir jārespektē septiņu komiteju prerogatīvas un uh, mums ir eh, tai pašā laikā jāved sarunas ar citiem partneriem parlamentā. Šeit mēs esam 28 spēlētāji, kam ir jāīsteno attīstības palīdzības politikas kontrole, un tas nav viegls uzdevums. Šis jautājums nav iekļauts budžetā, un nacionālie parlam, tātad šī, šī joma ir uh, dalībvalstu kompetence un Eiropas parlamentam ir tāda, nu, dekoratīva loma, jo šīs pilnvars nav ierakstīts vismaz līdz šim līguma tekstā. Un Tādēļ mums viss būtu kopīgiem spēkiem jāizvērtē, lai 28 spēlētāji virzītos uz kopīgiem pasākumiem un kritērijiem attīstības palīdzības jomā. Ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu situāciju? Es gribētu ierosināt tādu vienkāršu priekšlikumu. Esmu atbildīgs par ziņojuma sastādīšanu. Un es aicinātu parlamentu pārstāvis iesniegt savus priekšlikumus mūsu sekretariātam. Un st, st, apmaiņā es uh, esmu ar jums gatavs dalīties uh, savos uh, vērtējumos, apsvērumos, nosūtot jums uh, ziņojumu pirmo projektu. Un uh, jūs varat uh, izmantot šo iespēju. Tiešām es jums būšu ļoti pateicīgs par uh, sadarbību un atbalstu, un Gijs Mičels ir uh, tautas partijas uh, koordinators attīstības komitejā, un viņš man noteikti piekritīs, ka mums ir šī pieredze jāatkārto. Esmu atkal gatavs tikties ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, lai diskutētu par attīstības politikas saskaņotību. Uzklausot jūsu dažādo pieredzi, varam secināt, ka mums ir jāiet tāls ceļš kopā tuvinot mūsu darba metodes. Un es gribētu pieminēt šeit divas, divus um, pieredzes piemērus. Uh, Nīderlandē katrā ministru padomes sēdē tiek uzklausīts sadarbības, attīstības sadarbības uh, departamentu pārstāvis par uh, politiku saskaņotību. Un otrs uh, piemērs, par ko mūs informē Rotas kundze, parlamenta komisija sniedz vienmēr atzinumu par citu veikumu jomās, kas skar attīstības palīdzību. Un runājot par šo mērķi 0,7% no kop, nacionālā kopējā ienākuma, mēs varam tikai rosināt virzību šādu mērķi. Diemžēl situācija nav apmierinoša visās valstīs apvienotā karaliste, tās pārstāvi teica, ka, lai nu kas notiktu, mēs vienmēr paredzam 0,7% šiem mērķiem, mēs varam tikai atbalstīt šādu pieeju un ir tiešām ļoti labi apsveicami, ka jūs esat spējuši iziet ārpus uh, tradicionālam politiskam dalījumam, ka uh, valsts, ka tomēr valda tāds, tāds uh, izteiksmes brīvība, ka tiek respektēts citu viedoklis, bet es uh, nepiekrītu tiem, kas uh, vēršas pret šiem 0,7%. Es gribu arī uh, Uh, kritizēt uh, mūsu uh, drošības dienestus, bet viss šīs tehniskās nekārtības tomēr nespēja aizēnot jūsu izcilo sniegumu un jūsu pieredzi. Un tagad es gribu dot vārdu Gijam Mičelam. Viņš arī jūs informēs par savas valsts un savu pieredzi. Paldies! Paldies, Čārlis. Thank you. Um... Paldies. Vispirms es uh, gribēju pateikties uh, par to, ka es uh, varu šeit piedalīties. Mani sauc uh, Gājs Mičels un es uh, darbojos parlamenta attīstības komitejā un esmu referents par likumdošanas iniciatīvu, kas attiecas uz uh, donoru, donoru valstu koordinēšanos uh, starpām. Es priecājos, eh, ka šeit piedalījās arī ārlietu komitejas pārstāvis. Viena sanāksme, kuru man bija tas gods eh, vadīt, bija par attīstības politikas eh, sa saskaņošanu. Un, ja mēs runājam par ES politikām, tad tās ir attīstības politikas. Donoru valstu koordinācija piedāvā visaptverošu tīklu un būtisku attīstības mērķu sasniegšanas instrumentu uzlabojumu. Ir jāsasaista dažādi politi dažādas politikas jomas, lai nodrošinātu, ka valdību mērķi un rezultāti nepazūda starp citām ietek, starp citajiem uh, problēmām, kas skar šīs jums. Ir nepieciešams domāt par attīstības palīdzības īstenošanas noteikumiem, kā sniegt šo palīdzību un kā nodrošināt vai mēģināt nodrošināt, kā palīdzības sadrumstalošana globāla līmenī nenotiek pa uh, ne, pa nozarēm un tādējādi netiek pienācīgi izmantota visu naudu. Ir nepieciešams, lai attīstības partneri kopīgi strādātu, paaugstinot palīdzības efektivitāti un efektivitāti. Labākai koordinācijai ir jāsamazina finanšu izmaksas līdzīgu rezultātu sasniegšanai vai arī uh, jānodrošina labāki rezultāti ar tādu pašu ieguldījumu līmeni. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā šobrīd Eiropā valdījušo taupīgumu politiku, kas ne, neļauj palielināt kopējo palīdzības apjomu, kā pasaules lielākais donors un organizācija ar unikālu integrācijas pieredzi Mums uh, ir um, lielas iespējas būt efektīvākajam palīdzības sniedzējiem. ES sniedzē eh, lielas iespējas izmantot uh, dalību valstu uh, atšķirības. Uh, tomēr pieredze rāda, ka mēs uh, to neizmantojam ir novērojama pārāk liela dublēšanās un fragmentācija, kas ir jārisina ar kopīgiem spēkiem. Šīs izniekotās iespējas parāda, kāda, kādas ir Eiropas izmaksas. Tie, kas Eiropā dzīvo kopā, sniedz vairāk nekā pusi no visas attīstības ap, palīdzības apjoma, un mēs neesam. Uh, maksimizējuši mū, mūsu centienus. Nu, mēs šeit runājam par to, ka 23 tūkstoši bērnu ik dienu mirst. Tas notiek šodien, rīt un pār, un nā, tā tas būs arī nākamgad, ja, ja vien mēs neko nedarīsim. Labā ziņas ir tāds, ka aptuveni 6 tūkstoši bērnu katru dienu izdzīvo, tāpēc, ka uh, palīdzība ir efektīva. Tas ir jāpatur prātā. Tātad eh, te ir 68 no tūkstoša. Tāda ir bērnu mirstība. Īrijā un citās Eiropas valstīs otr, eh, pēc otrā pasaules kāra tāda, tā bija 48 tūkstoši uz tūkstoti. Un mēs varam samazināt eh, šo skaitli. Uh, tas ir jādara ne tikai humanitāra apstākļu dēļ, protams, bet uh, jāatcerās, ka 25% pasaules iedzīvotāju uh, aptuveni 2 miljardi no uh, pašlaik, 2 uh, triljoni no pašlaik uh, dzīvojošiem līdz um, 2005. gadam būs um, atkarīgi no palīdzības. Jāsaskaņo, ir nepieciešams politika saskaņošana ir strateģiski svārīga, un Eiropas eh, Savienība pašlaik eh, pēta, cik eh, tas varētu izmaksāt. Un Attīstības komiteja sagatavos ziņojumu, kuru publicēs šī gada jūnijā. Provizoriskie rezultāti rāda, ka ir uh, liela pievienotā vērtība labākai sa sadarbībai. Ekonomiski 800 uh, miljārdi eiro varētu tikt gadu ietaupīti. Uh, 800 miljoni eiro varētu tikt ietaupīti dalību valstīs un Eiropas uh, komisijā jau vien no dar darījumu uh, izmaksām. Un uh, šo naudu vēlāk varētu izmantot, lai paplašinātu uh, projektus uh, saņēmē valstīs. Labāka koordinācija nodrošinātu labāku noteikumu īstenošanu, pāraudzību un caurredzamību. Tas nozīmētu lielāku uh, saskaņošanu, kas sniegtu labumu arī saņēmē valstīm. Uh, samazināt administratīvās izmaksas un uzlabot pārvaldību. Politiski uzlabota koordinācija un harmonizācija sniegtu savu ieguldījumu labāku ES attīstības mērķu sasniegšanā un paaugstinātu ambīciju līmeni pasaules a, kontekstā. 0,7% no KNI līdz 2015. gadam, protams, ir iluzors mērķis daudzās ES dalību valstīs, izņemot varbūt tādās valstīs, kur ir pielikusi izcils centienus Luksemburga, apvienotā karaliste. Un Es domāju, ka tas ir paraugs visiem pārējiem. Efektīvāka koordinācijas līmenī varētu nozīmēt uh, pārmaiņas uh, šajā spēlē. Nepieciešams koncentrēties uz mazāk valstīm un darbībām. Es jau ir pierādījusi savas ambīcijas uh, uzlabot projektu koordināciju un tas ir ieteikts akras, da, noteikts akras darba kārtībā Parīzes eh, deklarācijā un citos dokumentos. Ir nepieciešams veicināt kopīgu darbu es līmenī, lai nodrošinātu kopīgu plānošanu. Praksa pierāda, ka šie principi eh, ļoti ir atkarīgi no individuālo dalību valstu gatavības un neformālās koordinācijas starp, div, starp aģentūrām un īsteno, trūkumiem īstenošanā. Visi galvenie spēlētāji šajā jomā uzskata, ka sadarbība ir nepieciešama un tā arī uzlabot rezultāts. Nepieciešams uzlabot uh, redzami atpazīstamību uh, un domāt par izmaksu samazināšanu dalību valstīs. Iespējams, ka to var izdarīt, piemēram, tādējādi, ka donoru valsts kļūt par, kļūst par palīd, izveido palīdzības aģentūru visai ES. Kopš 2010. gada es ir izveidos jauns svarīgs amats, piemēram, uh, ES prezidenta amatu, jaunas struktūras, piemēram, Eiropas ārējā darbības dienesta, kas sniedz jaunas iespējas, bet arī riskus attīstības politikā. Un jaunajā ziņojumā šīs izmaksas būs e, kritizētas. Donora koordinēšana ļautu identificēt vislabākos sadarbības instrumentus, uh, un kāpotu par pamatu likumdošanas iniciatīvai no parlamenta. Kā Eiropas parlamenta referents par šo iniciatīvu es vēlos piedāvāt tālākus likumdošanas soļus, ņemot vērā to, kādu labumu sniedz uzlabota sadarbība un uh, arī tās politiskie aspekti. Es pilnībā apzinos, ka nacionālajiem parlamentiem šeit ir jāspēlē sava loma. 26 gadus es darbojos uh, Nacionālajā parlamentā un es zinu, cik svarīgi ir dalībvalstu parlamentu atbalsts. Tāpēc uh, šodien mēs esam šādā sānāksmē un es ar lielu entuziasmu uh, vērtēju, augsti vērtēju šo diskusiju. Un, um, gribētu dzirdēt jūs domas par to, kā ir iespējams uzlabot uh, sadarbības uh, koordinēšanu uh, starp nacionālajiem parlamentiem un EP, kā dal dalību valstu valdības uh, var uh, uh izpildīt uh, nosprostos mērķus. Kā mēs to visu varam kopā izdarīt? Eh, vai izmaksu samazināšana nebūtu labs stimuls eh, sadarbības uzlabošanai? Eh, vai tas. Kā ir izvairīties no donora viedokļa sniegtas palīdzības? Vai nav iespējams samazināt uh, darījuma izmaksas un tās uh, pārvedzīt citiem mērķiem. Paldies. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Es īsumā pastāstīšu par donoru ko darbības koordināciju. Tas ir tradicionāls jautājums, bet joprojām ir aktuāls. Un tam ir divi iemesli. Šī eh, donoru koordinācijas darba kārtība saskars ar diviem izaicinājumiem. No vienas puses paplašināšanās, no otras puses eh, sadarbības padziļināšanās. Tagad par uh, Vispirms par paplašināšanos. Jau desmitiem gadu donori īsteno koordināciju, bet es gribu teikt, ka ir parādījušies jauni spēlētāji, kas nevienmēr sevi uzskata par donoru valstīm, piemēram, Ķīna vai Arābu valstis, bet šo spēlētāju loma pieaug starptautiskā koordinācija. Tātad pirmais izaicinājums ir paplašināšanās, lai nodrošinātu efektīvu uh, koordināciju, darbojoties partnervalstīs, ir uh, šis uzdevums ir grūts Uh, abu sanā 2011. gadā šis jautājums tika apspriests un uh, spēlētāji par to vienojās. Tam piekrita gan uh, nevalstiskās organizācijas, gan daudzpusējo ieguldījumu fondi, gan arī uh, donoru valstis. Tātad tas ir milzīgs izaicinājums un uh, tas ir jārisina sadarbībā ar partnervalstīm. Uzdevums ir ļoti grūts Šeit ir runa gan par vērtībām, gan par pieeju, gan par praksi. Tas ir milzīgs, uh, svarīgs izaicinājums, lai mēs varētu uzlabot ārējo pasākumu uh, veikšanu un lai uh, lielāks labums, uh, lielāku labumu gūtu uh, partneru valstis. Tātad no vienas puses mēs strādājam ar uh, partneri, ar uh, Eiropas komisiju un dalību valstīm. Tāda sadarbība pastāv jau gadiem ilgi, bet ja mēs palūkojamies uz situāciju, uz to, ka palīdzība ir fragmentēta, kā to norādīja Mičela kungs, tātad uh, arī uh, Eiropas donori rada šīs problēmas. Ja mēs paskatāmies to sektoru skaitu, kur Eiropas spēlētāji pārstāvēti, mēs redzam, ka tie ir pārstāvēti pārāk lielā sektora skaitā, un tas samazina veikto pasākumu efektivitāti, un kā nodokļu maksātāju līdzekļi netiek veiksmīgi izmantoti. Bet mēs tajā pašā laikā varam arī uh, dot savu ieguldījumu uh, risinājuma rašanā. Mēs jau gadiem uh, tagad strādājam pie Eiropas donoru darbības koordinācijas. Jau kopš 70. gadiem mēs cenšamies šo problēmu risināt. Es tikai minēšu divas jaunākās iniciatīvas. Viena ir 2007. gada iniciatīva Rīcības kodeks par darba dalīšanu un sadarbību, un tas ir palīdzējis labāk uh, sadalīt pienākumus starp uh, dažādiem uh, donoriem. Uh, darbojoties noteiktos sektoros. Uh, bet, protams, uh, lai varētu panākt šādu vienošanos, ir jārod īstais brīdis un jāpanāk vienprātība. Uh, gan tad, kad tiek izvēlēts sektori, gan arī, kad tiek izstrādāts pro, palīdzības programmas. Šī kopīgā programma izstrāde tika atkal uzsākt pirms diviem gadiem Busans fóruma kontekstā. Eiropas eh, komisija veic šos pasākumus arī sadarbībā ar ESAU. Tātad šī kopīgā programmu izstrāde notiek tā, ka tiek iesaistītas noteiktas valstis sadarbībā ar uh, Eiropas donoriem lai novērstu dublēšanos un nodrošinātu to, ka Eiropas sniegtā palīdzība ir maksimāli efektīva. Šie izaicinājumi, kā jau tas tika norādīts, ir lieli, to teica arī Mišelkungs, tātad šeit mēs runājam par simtiem miljonu eiro, ko tādi mēs varētu ietaupīt un uh, varētu to novirzīt uh, palīdzības saņēmēju valstīm, uh, Uh, un mēs varētu arī apliecināt nodokļu maksātājiem, ka krīzes laikā līdzekļi tiek efektīvi izmantot. Tādēļ ir nepieciešama caurskatāmība un palīdzības prognozējamība, lai maksimālu ieguvumu nodrošinātu saņēmēju valstīm. Tādēļ arī uh, ir svarīga kopīgā programmu izstrādi. Šeit ir nepieciešama elastība, ņemot vērā atšķirīgos nacionālos kontekstus, ir jāparādz ma manevrēšanas e, iespējas, lai pieskaņotu palīdzību attiecīgiem kontekstiem. Tālāk ir jādecentralizē šie pasākumi, ļaujot uh, rīcības brīvību Eiropas Savienības delegācijām un dalību valstu pārstāvjiem. Un trešais princips ir uh, Uh, iesaistīt uh, partnervalstis un uzticēt tām vadošo lomu. Tas nozīmē, ka ir jāsaskaņo uh, pasākumi ar partnervalsts plānošanas ciklu. Šajās valstīs pastāv nacionālās stratēģijas, un mums ir tai jāpieskaņojas gan grafika, gan, gan prioritāšu jomā. Ceturtais princips ir citu spēlētāju un donoru iesaistīšana. Tas ir, mēs runājam pirmkārt par Eiropas projektu, par Eiropas Savienības un dalību valstu vadītu projektu, un tādēļ arī īstenojot šo uh, koordināciju mēs cenšamies gūt maks nodrošināt maksimālu labumu, bet mēs, mums ir jāļauj arī citiem donoriem, kuri mūs vēlas pievienoties, lai, to arī, lai viņi to varētu darīt. Un es gribētu arī minēt, ka šobrīd šī iniciatīva notiek uz brīvprātības un pa, pakāpeniskuma pamata. Eh, šī kopīgā programmēšana šobrīd notiek septiņās valstīs un uh, ziņojums sastāda mm, diplomāts komisiju pārstāv, eh, vadītāju uz vietām un uh, Līdz ar to mēs uh, cenšamies saskaņot mūsu pasākums ar partneru valstu uh, attīstības cikliem. Mēs uh, arī vēlamies aktīvāk koordinēt Eiropas donoru sadarbību un mēs konstatējam pieaugošu atbalstu, lai šo mērķi varētu sasniegt, bet ir nepieciešama politiskā dinamika, politiskais atbalsts. Šeit ļoti svarīga loma ir arī nacionāliem parlamentiem, lai nodrošinātu to, ka katra valsts turpina Uh, īstenot savu ieguldījumu šai projektā, un kā Mičelkungs norādīja, tas ir mūsu visu kopīgais projekts, un tādēļ ir nepieciešams, lai tas būtu dinamisks, un lai mēs visi varētu dot uh, ieguldījumu un panāktu reālu ietekmi uh, palīdzības jomā. Paldies! Okay. Thank you very much, Commission. Paldies! Uh, ir uh, daži Eh, locekļi, kuri vēlas izteikties. Man ir eh, saraksts. Un tagad eh, Kašman kungs. Lūdzu. Paldies, Mičāl kungs. Paldies, Regī. Paldies Čārzam par priekšējo prezentāciju. Šodien ir Šekspīra dzimšanas diena. Es tomēr citēšu Oskaru Vaildu tādā ziņā, ka ir jābūt asprātīgiem un ir nepieciešama labāka koordinācija. Attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem un atskaitīšanos tas viss ir vienkārši. Mums ir nepieciešams uh, atvērt um, padomi, lai tā mm, balsotu publiski, un tad parlamentārieši mūsu nacionālajos parlamentos varētu uh, uh, likt uh, tātad saviem ministriem atskaitīties par to, ko viņi dara padomē. Šobrīd uh, tā pietrūkst, un, protams, ka ir jābūt arī. Uh, Eh, mūsu eh, atbildībai par mūsu eh, projektiem, un atbildīgām ir jābūt gan donoru valstīm, gan saņēmēju valstīm. Mums ir nepieciešama citāka sadarbība, lai samazinātu izmaksas, tāpēc ka briesmas ir tādas, ka tad, ja mēs nesamazinām izmaksas, tad mēs zaudējam palīdzības efektivitāti. Un visbeidzot, es aicinu mūsu nacionālos parlamentāriešus, vai jūs lūdzu varētu pastiprināt principu, ka cilvēka tiesības ir mūsu rīcība politika pamatā, un Eh, šo principu nedrīkst pārkāpt, eh, kad eh, mēs veicam lielāku koordinācijas darbu. Jo ļoti bieži rodas politikas konflikts, kad tirzniecība izvirzās priekšplānā cilvēku tiesībām. Paldies! Tātad jūs ne tikai valkājat īru kaklasējat, bet arī citējāt manu mīļāko rakstnieku. Tagad Petra ba Bajera pašās beigās. Im Outcome Document von, von Rio plus 20. Rio plus 20 uh, äh, gala dokuments uh, nepalīdz uh, sagatavot uh, šīs programmas. Tomēr tas uh, rāda tīklu vai ietvēru šajam, šim procesam pēc 2015. gada, mēģinot sasniegt tūkstošgads attīstības mērķus. Uh, Šis process ir uzsācies Eiropas Savienībā un arī dažās dalību valstīs, un daudzas dalību valstis eh, arī manējā caur Eiropas Savienību var iesaistīties šajā procesā. Es uzskatu, ka tas ir labs uh, iemesls uh, runāt par jauniem uh, mērķiem pēc 2015. gada. Uh, Un es nedomāju, ka ir nepieciešams formāls struktūras, bet uh, varbūt tie, kuriem tas interesē, varētu vienoties par kādu neformālu struktūru viedokļu apmaiņā. Es domāju, ka ir uh, taču iespējas, ko sniedz telefonu konferences, jaunie mēdī, interneta diskusiju fórumi, kur mēs varētu apmainīties ar viedokļiem. Mēs visi zinām, ka. Uh, šī brīža um, mm, eh, NVO, kas visur ir izkaisīts pa visu pasauli, nav sasniedzam. Un eh, tās līdz šim ir iesaistīts pārāk maz. Mēs eh, mēģinājām šo situāciju manī, mainīt, un es uzskatu, ka deputātiem te vajadzētu spēlēt daudz svarīgāku lomu jo es zinu, ka 2014. gadā tas viss būs pabeigts un definēts. Un uh, tomēr ir jādomā, kā panākt uh, veiksmīgu diskusiju visos līmeņos, iesaistot nacionālo uh, dalībvalstis uh, Eiropas līmeni. Un uh, vēlāk uh, ir nepieciešams šāds neformāls process, kurš tad vēlāk droši vien vainagotos ar formālākiem Oui, monsieur le président, d'abord. Paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirms es gribētu uzteikt jūsu ievadrunu, varam tikai to atbalstīt. Man tagad uh, konkrētāk ierosinājumi. Es gribētu atbalstīt Maikla Kašmana. Uh, ierosinājumu atvērt mūsu durvis Nacionālā parlamentu pārstāvjiem mūsu ikdienas darbā. Tas palīdzētu varbūt radīt lielāku izpratni par mūsu īstenoto politiku. Tāpat e, vēl konkrētāk tas palīdzētu uzlabot koordināciju. Būtu nepieciešams katrā partneru valstī iecelt Eiropas koordinātoru, kas būtu vai no nu Eiropas Savienības pārstāvis vai dalību valsts vēstnieks. Mēs varētu sadalīt darbu arī šādā veidā, lai nodrošinātu reālu koordināciju katrā dalību valstī. Cik izmaksā tas, ka uh, nav nodrošināta Eiropas līmeņa koordinācija? Es domāju, Mičela kungs, ka jūs par zemu novērtējat šos skaitļus. Pēdējie jaunākie pētījumi liecina par to, ka uh, iznie līdzekļu izšķērdēšana uh, uh, izniekošana. Tātad uh, no 49 miljārdiem eiro, ko Eiropa kopīgā izmā, piešķir, tātad uh, šeit uh, neliedalīgi izmantotie līdzekļi ir 6 līdz 8 miljārdi gadā. Un uh, līdz ar to mēs zaudējam ļoti daudz līdzekļus un es uh, gribētu atgriezties pie idejas, ko esmu izteicis jau iepriekš, ko arī komisijas pārstāvs um, uh, norādīja, ka mums vajadzētu vairāk balstīties uz donoru specializāciju. Ir šobrīd tāda situācija, ka pārāk daudz donoru dara uh, daudz ko, un šeit ir dublēšanās starp dažādiem donoriem, vai nu Brīti, vai Zviedri, vai Luksemburgas pārstāvi, ir guvuši eh, paraugu praksī virknē jomu, un man tāds jautājums, vai tomēr mums nevajadzētu padomāt par specializāciju. Un tāpat es vēlētos, lai mēs runātu, nu, varbūt ne koordinācijas līmenī, bet runājot drīzāk par palīdzības efektivitāti, man tā tāda apsēstība gandrīz, es to atzīstu, bet es pie šā jautājuma atgriežos atkal un atkal par uh, būtu jāizvērtē budžeta palīdzības kopumā un budžeta palīdzības sektoru jomā efektivitāti ir uh, partneru valstīs valsts aparāts uh, jāstiprina. Un to var īstenot tikai tad, ja mēs uh, piešķiram viņiem līdzekļus, lai, teiksim, maksātu algas skolotājiem vai policistiem, kas ir, demo, policistiem, kas ir demokrātiski izraudzīti. Un bieži vien uh, parlamentiem ir tāda diezgan nicinoša attieksme pret budžeta palīdzību un sektoru budžetu palīdzību, jo it kā to nesot iespējams izkontrolēt, kaut gan šādi apgalvojumi ir nepatiesi. Ja tas notiek sistemātiski, tad tas ir iespējams un to var īstenot Eiropas revīzijas palāta. Paldies. Louis, let me just uh, address that issue you raised. Eh, attiecībā uz jūsu teikto, šie 800 eh, miljārdi, tā bija darījuma izmaksas. Eh, kad es iepazinos ar ehm, ziņojumu, es teicu to pašu, ko jūs. Tas attiecās tikai uz darījuma izmaksām. Līdz ar to mēs runājam par vienu to pašu. Hubners kundz lūdzu. Jā, liels paldies par uh, jūsu skaidrojumiem. Tie bija ārkārtīgi interesanti. Uh, Vācijas uh, Bundestāgs pēdējo gadu laikā intensīvi ir strādājis ar komisijas priekšlikumiem, ieskaitot arī par darba dalīšanu, un mēs atbalstījām šo direktīvu. Tomēr atsevišķos punktos uh, mēs uh, redzam iespējas sarunām vai specializācijām, un tas eh, tieši attiecās uz eh, to, ko savā runā pieminēja Mišela kungs. Eh, ir nepieciešams sad, darba dalīšanā un sadarbībā ir jāņem vērā arī mm, speciālās zināšanas. Daudzas dalībvalstis ir kļuvušas par speciālistu kaut kādās konkrētās jomās, tāpēc tam ir jāpievērš lielāka uzmanība veicot darbu pārdēlu Mēs saredzam problēmu arī tajā, un to mēs mi, mūsu ministram kā problēmu minējām, dodot, sūto, dodoties uz padomu, ir, proti, sadarbība starp ES un atsevišķām dalībvalstīm, jo mūsuprāt darba dalīšana iepriekš ļoti cieta no neskaidra uzdevumu nošķīruma nākotnē tā vairs nedrīkst turpināt, un tāpēc mēs vēlamies uzsvērt, ka tieši ES ar savu būtisko spēku un ietekmi attīstības sadarbībā um, tā ir jādarbojas tajās jomās, kur tās darbības var radīt pievienoto vērtību, un dalībvalstis to varētu papildināt ar saviem ekspertiem un savām zināšanām. Un darboties attiecīgajās jomās. Paldies! Lielas paldies! dosim eh, vārdu ārējās darbības eh, dienestam eh, Šokungam. Thank you, Mr. Paldies, priekšstāja kungs, paldies, ka ielūdzāt mani šodien izteikties. Pirmkārt, vēlos teikt, ka Eh, tad eh, viss, ko teica mans eh, komisijas kolēģis, tad es pilnībā varu piekrist, jo mēs tiešām Eiropas Savienībā vēlamos iekļaut donoru koordinēšanu vienotajā programmēšanā. Es pavisam īsi izteikšos tādā ziņā, ka es vēlos piebilst dažas idejas, kuras vajadzētu ņemt vērā, kad mēs skatāmies uz to, kā risinās donoru koordinācija. Pirmkārt, Es domāju, ka ir plaša vienošanās attiecībā uz eh, principiem, eh, kas ir eh, pamatā palīdzības efektivitātei un kā tiek realizēta šīs aktivitātes, un tas ir jādara kopā, tomēr joprojām ir skaidrs, ka mēs esam 28 liels administrācijas. Mēs esam administrācija šeit Briselē, un katrai dalībvalstī ir savs lielais valsts aparāts, un šie visi aparāti tulko savu korporās sadarbību tad, tad, um, ar um, vēstniecībām un aģentūrām. Un viena no lielākajām problēmām, lai panāktu labāku uh, koordināciju, uh, kā jau teica komisārs, šorīt ir Eh, tieši eh, kā var iesaistīt visas administrācijas, eh, tātad vēstniecību līmenī, valsts līmenī, nacionāla līmenī, kā tās var rīkoties kopā vienā un tajā pašā vietā. Un, kā jau teica mans kolēģis, ir ļoti svarīgi, lai mēs to visu sinhronizētu, lai mēs visi varētu sadarboties pie vieniem un tajiem pašiem jautājumiem vienā un tajā pašā laikā un tajā pašā vietā. Uh, Citādāk pastāv risks, eh, ka mēs pieņemsim dažādus eh, lēmumus dažādās vietās attiecībā uz eh, tām pašām valstīm. Un tā ir problēma vienotājai programmēšanai un tad, tad jau kādai koordinācijai, ko vēlētos izvērst Eiropas Savienību. Un otrais elements, kas, manuprāt, ir jāizceļ, ir tas, ka, kā jūs šoreit teicāt, priekšsēdētāji kungs, uh, ir bijusi šis institucionāls izmaiņas eh, līgumos, un eh, tas, eh, ka Eiropas Savienības delegācijām tagad ir cita loma, tām ir tāda pati loma, kāda tām bija iepriekš, tomēr tagad tām ir pievienota jauna loma koordinācijā dalībvalstīs un Eiropas koordinācijā konkrētajā vietā. Un tā ir, ir liels solis uz priekšu mums visiem, tāpēc, ka mums ir tāds kā koordinators, eh, kurš eh, cenšas eh, visus sasaistīt kopā dalībvalstis un citus ne Eiropas Savienības donorus. Un tāpēc viens no galvenajiem notikumiem, kuru aprakstīja komisārs un mans kolēģis, bija virzīt vienoto programmēšanu valstu līmenī. Uh, Un eh, tāpēc mums ir mūsu eksperti, tāpēc mēs, eh, eh, tāpēc mēs Eiropas Savienības nodokļu maksātāji, mēs apmaksājam šos daudzos ekspertus un diplomātus cilvēkus, lai viņi kļūtu par mūsu ekspertiem, piemēram, Bolīvijā, Bangladešā vai Burkina Faso mēs eh, viņus apmaksājam, un līdz ar to eh, viņi zina, kas ir labākais, un viņi ir labākajos amatos, lai varētu pieņemt tādus eh, lēmumus, kas varētu sniegt vislabāko Eiropas Savienības atbalstu šīm jaunastīstības valstīm. Un tāpēc mēs ļoti paļaujamies uz šo Eiropas Savienības jaun, delegāciju jauno lomu, uz šo jauno asociāciju ar tātad, aģentūrām un vēstniecībām, lai darbotos kopā. Un mēs esam sākotnējā fāzē šajā procesā, tomēr man ir jāatzīst, ka Mums ir, ir visveiksmīgi izdevies. Mums e, e, ir izdevies e, tātad dalībvalstīm e, likt paust savus viedokļus, un tad ir skaidrs, e, ka visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā ir programmēšana e, jāveic e, kopā, un jāiesaist arī e, daži e, ne Eiropas Savienības donori. Un e, šobrīd e, mums ir vienotās e, koordinēšanas stratēģija Etiopijā, kuru ir. E, parakstījuši eh, Etiopijas eh, valdības vadītājs, eh, kā arī citi mūsu, un arī citi mūsu pārstāvji. Tas ir viens no labākajiem piemēriem, kas ir jāveicina. Protams, ka būs nepieciešams laiks, tāpēc, ka dalībvalsts un Eiropas Savienība, mēs visi esam lieli spēlētāji, mums ir vēsture mums ir jāpārskata eh, šī darba pārdalīšana, ir jāveic ļoti liels darbs, tomēr tam ir jānotiek valstu līmenī, tāpēc, ka tas ir labākais veids, kā eh, mēs varam sniegt mērķētāku atbalstu eh, attī attīstības partneriem. Paldies! Thank you, Mr. Fernand. Paldies, šā kungs. Koce kundze vēlas izteikties. Liels paldies! saskaņotība, koherence ir eh, jautājums, kur eh, visvairāk ir nepieciešama politiskā grība. Un es šajā diskusijā gribēju jautāt, vai ir redzams, ka pastāv politiskā grība, grība kopīgi strādāt. Ja politiskā grība netiks uh, pienācīgi īstenot, dokumentēt, piemērot, tad no tad visas tās lietas, par kurām mēs šeit runājam, ir nolēmtas neveiksmē, un tāpēc mēs gribam jautāt, kur, kā valdības ir paudušas politisko gribu, un vai ir kāda struktūra, kur šo darbu varēs uzsākt, cik gatavi, mēs esam gatavi strādāt uh, komandā ar uh, sadarbības uh, saskaņošanas, attīstības sa, mm, palīdzības saskaņošanas jautājumiem. Es uzskatu, ka inici, iniciatīvai tai ir jānāk no apakšas, no valdībām, no parlamentiem. Tāpēc uh, tur ir jāstrādā, lai pārvarētu egoismu, uh, un virzītos uh, uz mērķi pierādīt, uh, cik daudz, ir, cik daudz ko ir iespējams sasniegt uh, strādājot komandā. Tāpēc es saku, ka ir nepieciešama politiskā grība, un tāpēc mans jautājums, kur mēs tādu redzam, vai varbūt ir tieši pretēji. Vai... Man liekas, jūs uzdevāt uh, ļoti interesantu jautājumu, un uh, uh, jūs varētu īsti atbildēt, tā ir pašreizējā problēma. Tātad, kā mēs varam eh, sadalīt visu daļās un eh, likt cilvēkiem saprast, ka šis ir humanitārs jautājums par palīdzības efektivitāti. Tā ir valsts nauda un tā ir jātērē efektīvā veidā. Un, ja mēs to tērējam uh, efektīvi, tad nu, mēs varam uzlabot cilvēku dzīves, un līdz ar to tas ir svarīgs jautājums. Uh, es tiku iecēlis par referentu um, ārkārtas uh, pārtikas regulējumā jautājumos. Uh, Un man, eh, tik, es tika aicināts eh, uzstāties eh, attīstības ministru padomē septembrī Francijā. Tā bija pirmā sanāksme. Un pie sarunu galda šie ministri man teica par to, kā tas nav iespējams izdarīt. Tomēr tas tika izdarīts simts dienu laikā, mēs atdām naudu, mēs viņām tiesību aktu, un cilvēki arī gaidīja, tāpēc, ka nebija pārtikas līdz ar to. Uh, ir jāsāk no šiem pašiem pamatiem, kā ar pārliecību, ka to var iespējams izdarīt, un ir jārespektē uh, principi, kā valdības ir neatkarība, kas ir jā, mūsu uh, parlaments var uh, pieņemt eh, jebkādu uh, tiesību aktu, kādu viņi vēlas, ja vien tas uh, nepārkāpja mūsu rakstisko konstitūciju. Savukārt Eiropā mēs to varam uh, izdarīt ar uh, parlamentā uh, to, ko ļauj uh, līgumi. Līdz ar to mēs nevaram uzņemties nacionālo uh, parlamentāriešu lomu, un mēs arī nevaram uh, uh, uz, uzņemties valdību uh, lomu. Mums ir jāstāsta, kā mēs varam uh, ko, uh, sadarboties uh, un kā mēs varam ņemt vērā visu interesu un tajā pašā laikā sadarboties. Uh, Es domāju, ka uz valdībām eh, eh, pa, Nacionālajā parlamenta eh, izdara spiedienu, tāpēc ir šāda sanāksmes, un ka viņi nevēlēsies arī lauž šīs barjeras, un mums ir jāgarantē, ka mēs tomēr ņemam vērā Nacionālos parlamentus, viņu intereses, un ka mēs kopā strādājam, lai būtu atskaitāmība mūsu darba procesam. Un es esmu tātad novērojis šādu aizbildniecisku attieksmi, piemēram, Lielbritānijā un arī citās valstīs, kur ir taupības eh, pasākumi, tieši šobrīd eh, viņi ir apņēmušies eh, šo te 0,7% mērķi realizēt. Un, protams, ka tas nav vienkārši. Arī manā valstī cilvēki saka, ka mums to nevajadzētu darīt. Mums pašiem nav naudas, kāpēc mēs vēl citiem palīdzam. Es domāju, ka to tomēr ir iespējams izdarīt, ja mēs sanākam kopā. Un tas ir tikai sākums visam šim procesam. Un ziņojums eh, šobrīd eh, tikai tiek izstrādāts, un tas, eh, es ceru, tiks pabeigts vasaras beigās. Un mēs varēsim uh, to apskatīt uh, septembrī, un uh, pēc tam Nacionālajā parlamenti varēs uh, arī izteikt uh, savus viedokļus par to, un uh, pēc tam būs uh, viedokļu apmaiņas. Un visbeidzot, uh, es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs uh, censtos izmantot uh, modernus komunikācijas veidus. Eh, viens no kolēģiem minēja, ja mēs eh, fiziski nevaram sanākt kopā šādā sāksnēs, tad uh, mums vajadzētu vairāk izmantot modernās komunikācijas, lai uh, mēs viens otru varētu labāk saprast. Un Eiropas uh, parlaments nesen ieviesa komitejas sanāksmi straumēšanu, kā arī citus noderīgus instrumentus, lai, kas varētu palīdzēt nacionālajiem parlamentiem uh, Un kā mm, tad, tad, eh, tas ir piemērs, kā var veicināt uh, sadarbību, kā, un mēs varētu uh, arī uh, izveidot šādas videokonferences, kas būtu ļoti noderīgi. Līdz ar to es vēlos jums visiem ļoti pateikties, tas bija ļoti interesanti. Tas ir tikai uh, procesa sākums. Mēs varam daudz vairāk kopā izdarīt, ja vien mēs koncentrējamies uh, uz uh, mūsu mērķiem. Uh, 13 uh, tūkstoši uh, bērniem ir liels problēmas katru dienu tomēr mums ir jāapzinās, kādi ir mērķi un, un ka, ka mēs ar to visu varam tikt galā. Un kā es uh, vēlētos uh, nodot uh, sanāksmes turpmāk vadīšanu uh, Žalvī kundzei. Merci. Paldies, liels paldies. Mēs tagad tuvojamies mūsu sanāksmes noslēgumam. Uh, Un es priecājos par to, ka pats Brīns ir mūsu vidū, viņš pārstāv īrijas parlamenta sadarbības un tirzniecības komisiju. Un uh, Eh, pēc viņu uzklausīšanas mums notiks pavisam īsas debates par to, kādas secinājumus mēs varam izdarīt par abām sanāksmes daļām. Tagad jūsu rīcībā ne vairāk kā desmit minūtes. Liels paldies, Žalī kundze. Es vēlējos eh, norādīt, ka šī sanāksme tiešām ir ļoti liederīga, un man tā bija ļoti interesanta Patiesībā mums ir jāapzinās, cik liela ietekme mums kā nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamenta deputātiem ir, ja mēs runājam vienā balsī. Mums būtu jānodrošina politikas saskaņošana un vienotu programmu izstrādāšana. Uh, palīdzības politikas kontekstā. Mans bijušais kolēģis Gejs Mičels uh, piedalās šai sanāksmē. Mēs esam gadiem ilgi sadarbojušies ar viņu, un es augstu vērtēju viņa lomu šajā attīstības komitejā. Es un Dans Nevils šeit pārstāvam īrijas parlamentu, īrijas uh, prezidentūru. Mēs atgriezīsimies uh, savā parlamentā un pastāstīsim par tiem viedokļiem, kas uh, izskanēja šajā sanāksmē Eiropas parlamentā. Uh, Dublinā notiks otrā konferences notika otrā konference par kopējo drošības uh, un aizsardzības un par kopējo ārējo un drošības politiku, un atkal eh, šī sanāksme bija iespēja apspriest sadarbību Eiropas Savienībā dažādās eh, jomās, un ir rosinoši redzēt eh, vēl vienu apliecinājumu šim starp parlamentu procesam šajā sanāksmē. Es esmu pastāvīgais referents par uh, politikas uh, saskaņošanu mūsu parlamentā. Un mums, uh, es arī gribu augstu vērtēt mūsu sanāksmes vadītājs Elāš Žolī ieguldījumu attīstības politikas jomā ņemot vērā ekonomisko kontekstu un budžeta līdzekļu ierobežoto apjomu, ir svarīgi paturēt prātā galvenās prioritātes, kas ir jāīsteno. Tāpat ir jākontrolē valsts līdzekļu izmantošana. Jāsaka, ka Uh, par spīti visiem taupības pasākumiem, budžeta līdzekļu samazinājumam, īrijā uh, iedzīvotāji lielā mērā atbalsta attīstības sadarbības programmas. To apliecina uh, sabiedriskās domas pētījums, ko paslūtīja starp tā uh, nevalstiskās organizācijas un 76% respondentu augstu vērtē un atbalsta īrijas īstenotās palīdzības programmas. Tas nozīmē, ka pat tad, kad mēs paši piedzīvojam ekonomikas krīzi, šāda palīdzība ir jāturpina. Tā ir pašā laikā nodokļu maksātāji vēlas, uh, lai uh, šie līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi. Un uh, Diemžēl um, šis krīzes konteksts tomēr palēnina programmu īstenošanu, bet mēs nedrīkstam zaudēt politiku saskaņotību. Uh, tāpat svarīgas ir citas uh, jomas uh, - tirzniecība, lauksaimniecība, vides joma, migrācija. Arī šeit mēs varam radīt pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz mūsu partneru valstīm. Uh, un tādēļ mums ir jānodrošina politiku saskaņotību attīstības politikas jomā, un attīstības politika ir kā pamat akmens, kā stūrakmens šai jomā. Īrijas valdība ir Uh, izstrādājis balto grāmatu, kas tika apstiprināta 2012. gadā par uh, palīdzības politiku. 2006. gadā pieņemtā dokumentā ir uzsvērts par to, ka ir uh, jāapkopo visas idejas ierosinājumi par to, kā veicināt pozitīvu attīstību un kā nodrošināt maksimālu efektu īrijas sniegtajai palīdzībai. 2006. Uh, gadā uh, veikts pētījums norādīja, ka īrijā ir Uh, viena no tām valstīm, kas visefektīvāk uh, strādā šajā jomā. 2011. gadā veiktā pētījumā īrija tika minēta kā viena no trim valstīm, kuru sniegtā palīdzība ir visefektīvākā. Mūsu aģentūru darbības pieredze ir lielā mērā pozitīva. Protams, uh, situācija vēl var uzlabot. Saskaņā ar 2006. gada valdības balto grāmatu uh, Uh, mēs uh, strādājam, lai novērstu jau šorīt sanāksmē apspriestos jautājumus tādu kā fragmentācija un dub dublēšanās. Mums ir uh, deviņas programma valstis, bet mēs niedzām palīdzību 80 valstīs kopumā. Uh, Protams, šis uzdevums īstenot rīcības koordināciju ir grūts uzdevums. Mums ir jāsaskaņo šie pasākumi ar pieejamiem līdzekļiem un darbinieku skaitu. Tagad da, Baltā grāmata tiek pārskatīta ar mērķi uzlabot politikas saskaņotību. Ir virkne uh, programmu uzsākts, lai uh, uzlabotu politikas saskaņotību, lai uh, labāk izmantotu civildienestam ietvaros pieejamo pieredzi un resursus. Tāpat mēs konsultējamies ar visām ieinteresētām pūstēm, nevalstiskām organizācijām, uh, akadēmisko ap aprindu pārstāvjiem un uh, citām organizācijām. Īrijas palīdzības organizācija uh, iztērē aptuveni 30 miljonus eiro gadā dažādās pētniecības programmās. Mums notiek regulāras sanāksmes par politikas saskaņošanu, darbojas arī dažādi koordinācijas mehānismi starp dažādiem valdības departamentiem. Un notie, ir arī izveidoti uh, saziņas kanāli starp dažādiem departamentiem, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un koordināciju, lai varētu aktuāli apmainīties uh, ar informāciju. Jaunākie uh, ieteikumi ir izstrādāti par to, kā uzlabot sadarbības efektivitāti un koordināciju. Ir nepieciešama plaša stratēģija, un to pieminēja arī Malkoms Brūšs šorīt par runājot par to, ka tirzniecība ir jāsaskaņo ar uh, palīdzības politiku un mūsu uh, Vēstniecības regulāri atskaitās parlamentam par savu veikumu šai joma. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt stingru parlamentāro kontroli par īrijas sniegto attīstības politiku. Un arī mūsu beļģu kolēģis to apliecināja, ka parlamentu kontrole ir ļoti svarīga deputātiem eh, dažādās valstīs ir jāzina, kāds uh, palīdzības apjoms tiek saņemts, lai varētu īstenot pant, parlamentāro kontroli par šo līdzekļu izmantojumu. Tāpat ir nepieciešams, lai valdība e, labāk informētu sabiedrību par attīstības palīdzību. Tāpat nepieciešams īstenot ciešākas koordinācijas starp dažādām nevalstiskām organizācijām. Uh, Jūs man piekritīsiet, ka donoru koordinācija ir ļoti svarīga, lai novērstu dublēšanos. Tas pats sakāms par Eiropas Savienības līmeni un Eiropas Savienības um, izvirzītajiem mērķiem, īstenojot vienotu programmu izstrādes ietvaru. Es domāju, ka komisārs ļoti skaidri uh, uzsvēra šorīt, cik svarīgi ir kopīga programmu izstrāde. Un, uh, protams, dalībnieku izvēle šai kopīgai programmai saskārās ar zināmu nevēlēšanos no dalību valstu puses, bet tomēr tā ir iespēja uzlabot dialogu par sektoru politiku un uh, labu pārvaldības praksi. Īrijas uh, prezidentūra uh, pagājuši gadu arī uh, iesaistījās šajā uh, dialogā par, uh, par kopīgu programmēšanu. Strat lai stratēģija sasniegtu izvirzītos mērķus, ir nepieciešams saskaņot uh, partnervalstu pro attīstības programmas ar Eiropas Savienības īstenoto stratēģiju. Es uh, gribu teikt arī, ka uh, esmu apmeklējis Freetonu. Tierra Leonē, lai iepazītos ar īrijas sniegtās palīdzības rezultātiem, un e, šis iespējas bija tiešām ļoti pozitīvs. E, e, tika, mēs apmeklējām gan lauksaimnieku saimniecības, gan veselības aprūpes nozares uh, projektus un uh, tāpat ir svarīgi apzināties, uh, kādus rezultātus var dot donoru sadarbību tādās valstīs, kur ir vienkārši šokējoši bērnu mirstības rādītāji, kur ir seksuālā vārdarbība ļoti izplatīta. Mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kuru dzīve ir atkarīga no mūsu pieņemtajiem lēmumiem un no tā, kā mēs pildām savas saistības. Uh, Noslēgumā priekšstādātais kundzes vēlos jums pateikties par to, ka parlaments, Eiropas parlaments organizē šādu svarīgu sanāksmi, un es gribu teikt, ka mēs atgriezīsimies uh, savās valstīs un informēsim valdības par to, kā šīs rekomendācijas turpmāk būtu īstenojams. Liels paldies, uh, prezident kungs, un mūsu rīcībā ir tikai dažas minūtes, lai varētu diskutēt ar īrijas parlamenta tirzniecības un ārējā sadarbības komisijas priekšsēdētāju. Vai kāds vēlas izteikties? Ja neviens nevēlas izteikties, tad es pateicos īrijas ārē, ārlietu un uh, Uh, starptautiskās palīdzības komisijas uh, priekšsēdētājiem īrijas parlamentā. Uh, es vēlos pateikties visiem šī rīta sanāksmes dalībniekiem, tiem, kas uzstājās uh, un deva savu ieguldījumu diskusijās. Eh, mm, jāsaka, mums ir ļoti daudz, kas vēl darāms attīstības politikas jomā, jo šī politika skar ne tikai dalību valstis un to parlamentus, bet tā nozīmē arī globālu pieeju un izpratni. Es gribu atgādināt, ka nelikumīgās finanšu plūsmas, eh, kas eh, izplūst no šīm uh, valstīm, patiesībā daudzkārt pārsniedz mūsu sniegto palīdzības apjomu. Un uh, tas ir milzīgs zaudējums šīm attīstības valstīm, un uh, šie jautājumi būtu jāapspriež ar konkrētajām valstīm. Tagad eh, es eh, paziņoju šo sanāksmi par slēgtu un es visus aicinu uz vieglām eh, pusdienām, kuras notiks tepat ārpus šīs zāles durvīm, un tad mēs arī pie galda varēsim turpināt uzsāktās diskusijas. Liels paldies visiem sanāksmes dalībniekiem!